Dear colleagues, probably it is. Dargie kolēģi, ir pienācis laiks sākt mūsu sanāksmi. Pirmais darbkārtības punkts - darbkārtības pieņemšana. Tālāk par jautājumu, kas saistīti ar pārtikas izskatīšana ir atlikts jo Korepērā vēl nav apstiprināta šī jautājuma. Ja nav nekāda iebilduma, tad darba kārtību varam pieņemt ar šādiem grozījumiem. Otrais punkts - sanāksmes vadītāja paziņojumi. Šodien tas ir ļoti vienkārši, jo man jāpasaka tikai tas, ka tulkojums šodien ir pieejams 22 valodās, nav pieejama igauņu valoda tātad 21, un nav maltiešu valodas rītdienai. Tāpat jāpapildina, ka mūsu sanāksme ir pieejama arī elektroniski. Tiek pārādīt internetā. Trešais punkts - sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinātoru ieteikumiem. Tātad 6. novembrī tie jums ir izdali, izsūtīti elektroniski. Ja nevienam nav iebildumi, tad uzskatām tos par apstiprinātiem. Tad varam pārēt pie 4. punkta. Autotransporta līdzekļu piesārņotā emisiju samazināšana. Kā jūs zināt, mums ir komisijas priekšlikums, autotransporta līdzekļu piesārņotā emisiju samazināšanai. Priekšlikums bija mūsu darba kārtībā, un es uzreiz dodu vārdu referentam Albertam Desam, lai uzsāktu diskusijas par šo punktu. Lūdzu. Dank, Paldies, priekšsādētāji Giovanni. Šo ziņojumu es saņēmu no savā priekšteča, Tomas Hungela. Viņš netika pārvēlēts, un es centos turpināt viņu darbu. Tātad par piesaņotā emisiju samazināšanu, balstījos uz labu atzinumu, tur tiek prasīts, ka ņemot vērā tehnoloģisko progresu, ir nepieciešams uzlabot vispārīgo gaisa kvalitāti. Tomēr komisijas e, dokuments rada zināmas šaubas attiecībā uz termiņiem par šī samazinājuma īstenošanu. Es vēl detalizētāk par to pastāstīšu. Tāpat arī ziņojumā tiek runāts par seku izvērtēšanu Un visnegatīvākas eh, redzu situāciju ar deleģētajiem tiesību aktiem, respektīvi īstenošanas aktiem. Saturiski pie tā pievērsīšos vēlāk. Komisija ir ierosinājusi papildus četras jomas pārlikt no koplēmuma uz deleģētiem aktiem. Darbības jomas paplašināšana eh, līdz 5 tonnām, līdz šim bija 2,40 2,84 tonnas. Manuprāt, tam ir jāpaliek arī parlamenta lemšanai. Tālāk metāna izme, izmeši un augstās, augstās iedarbināšanas jautājums. Es domāju, ka šie punktiem nevajadzētu būt deleģētajos tiesību aktos, bet gan jāpaliek kā būtiskajām normām līdz ar to koplēmumā. Lisabons līgums nosaka tikai nenozīmīgi jautājumi, nenozīmīgas normas var tikt risināts ar deleģētiem aktiem. Es uzskatu, ka šajos četros gadījumos tomēr runāja par būtiskiem noteikumiem un normām. Pārējās vietās es piekrītu, ka tās lietas paliek deleģētajos aktos. Katrā ziņā es neierosināšu, jo tas nonāk īstenošanas pasākumos, jo tad mēs kā parlaments vairs absolūti nevaram piedalīties, un nu, tā tas nevar būt. Es jau desmit gadus darbojos lauksaimniecības komitejā, un mēs vienmēr esam mēģinājuši nodrošināt parlamentu līdzdalību. Kā politiķiem mums šie lēmumi jāpatur prātā, arī ārpus šīm telpām komisijas darbiniekiem tā nav, Un mums ir jāreķinas ar sekām arī tad, ja šis tāds tehnisks ziņojums, mums jāpaliek iesaistītiem šajā procesā, un tas mums arī jāprasa. Bet deleģētajiem tiesību aktiem e, ir vēl arī nepieciešams nevis kaut kad gaidīt, kad komisija nāks klajā šo tiesību aktu, un tad izdarīt vai mirt, bet jāaicina komisiju tad, kad tā izstrādā deleģētos tiesību aktus jāprasa mūs informēt jau iepriekš par sagatavošanās procesu šādiem tiesību aktiem, jo tad arī pastāv mazāks risks no komisijas puses, ka noslēgumā komiteja atbildīgā vai parlaments noraida šo tiesību aktu priekšlikumu. Mēs bijām pirmie lauksanicības komitejā, kas arī aicināja noraidīt gan izvienbalsīgi tiesību aktu priekšlikumu, un komisija bija ievērojams uzlabošanas darbs jādara toreiz. Šeit es sekošu tam ļoti rūpīgi, lai process būtu tāds, ka parlaments paliek pieteikšanas. Un par saturisku varam vēlāk diskutēt. Paldies! Paldies, Albert! Tagad ēnu referentiem vārdi. Vārds. Vispirms Mirjam dalīja sociālistu vārdā. Grazzi, Čer. L-ewel net minna ħatana. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos uh, atbalstīt komisijas priekšlikumu un arī atbalstīt pasākumus, lai konkrētu uh, nodrošinātu izmešu samazināšanu un lai uzlabotu gaisa kvalitāti. Gaisa piesārņojums ir vides riska faktors, tas apdraud uh, iedzīvotāju veselību un ir publicēti pētījumi, kas liecina par to, ka, lai gan gaisa kvalitāte pēdējos gados ir uzlabojusies, mēs joprojām nesam Uh, pilnībā pārvarējuši uh, veselībai radīto risku. Un galveno apdraudējumu veselībai rada automobīļu un uh, citu transporta līdzekļu izplūdes gāzes, kas, sastā, kas satura uh, slāpekļa oksīdus un citus kaitīgus izmešus. Eiropas Savienība ir noteikusi maksimāli pieļaujamo eh, šo vielu daudzumu izplūdes gāzēs, bet, diemžēl, pilsētās ir eh, joprojām uh, liels, liela slāpekļa dioksīda un sīko daļiņu koncentrācija gaisā saskaņā ar Eiropas vides aģentūras datiem autotransporta līdzekļi rada 42% slāpekļu oksīdu emisijas Eiropas Savienībā, un tādēļ mēs atbalstam uh, pasākumus, kas vērsti, lai samazinātu toksisko izmešu uh, noplūdi, it īpaši no uh, jauniem transporta līdzekļiem. Ir jāizmanto tehnoloģiskais progress šo mērķu sasniegšanai, un tādēļ mēs arī uh, atbalstam komisijas īstenoto pieeju, ka ir jābūt uh, elastībai um, tipu apstiprināšanā transporta līdzekļiem, lai nebūtu dubulta certifikācija noteiktiem transporta līdzekļiem. Un es gribu atkārtot referenta Alberta Desa teikto, ka mūsuprāt šajā gadījumā nav nepieciešami deleģēti akti, jo mūsuprāt šos uh, masas robežas var noteikt arī pašā regulā. Un tāpat um, arī mēs atbalstām ierosinājumu par izmešiem vieglajiem kravas transporta līdzekļiem, bet, diemžēl, par šo pasākumu mums nav izdevies atrast nekādus iz ieteikums novērtējums. Tāpat mēs uzskatām, ka ir nepieciešams atsevišķas normas slāpekļa oksīdiem, kas mūsu prāti ir tiešām bīstami piesārņojumi, bet arī šeit trūkst detalizētu ietekmes izvērtējumu. Mēs saprotam, ka ir jāatbalsta uh, tādu transporta līdzekļu laišanu tirgu, kuri izmanto dabas gāzi. Bet ir nepieciešama informācija par simts dažādām piesārņojošām vielām, tā skaitā eh, slāpekļu oksīdiem un tāpat arī eh, Mēs uh, uzskatām, ka ir jāgroza arī regula 143.09.11. Runājot par regulas, regulā paredzētiem tehniskiem pasākumiem, šeit ir divi interesanti pasākumi. Pas, pārskat izplatīt informāciju par automašīnu remontiem un Diemžēl komisijas uh, priekšlikumā trūks konkrētu pasākumu. Un tāpat jautājumi par uh, degvielas patēriņa mērītājiem, par uh, ātrumkārbām. Un mēs vēlamies arī, lai komisija ierosinātu konkrētus pasākumus par uh, efektivitātes uzlabošanu, lai varētu nodrošināt uh, degvielas ietaupījumu. Kā Alberts Dess ir norādījis, mēs arī vēlētos paust uh, viņa Tātad mēs uzskatām, ka ir pārāk bieži izmantoti deleģēti akti, lai grozītu nebūtiskus regulas punktus. It īpaši šeit ir runa par piesārņotājiem, piesārņotāju emisijas līmeņiem, lai uzlabotu daisa kvalitāti un samazinātu uh, kaitīgās emisijas. Mēs uzskatām, ka šis ir solis pareizajā virzienā, bet mēs vēlētos, lai komisija mūs informē, kad tā nāks klajā ar oficiālu priekšlikumu un kad mēs varēsim turpināt darbu pie gala varianta. Paldies tagad DKR grupas vārdā. EKR grupa apsveic visas komisijas iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot šo regulu un lai aizpildītu tos robus, kas pastāv līdzinējos tiesību aktos. Pašreizējos tiešību, tiesību aktos ir zināmas problēmas, un mēs atbalstam komisijas uh, vēlmi tos uh, pārskatīt. Tā tad Uh, mēs apsveicām to, ka metāns vairs netiek uzskatīts par tieši kaitīgu uh, cilvēku veselībai, bet tas tomēr ir uh, gaisa piesārņojums. Tāpat mums ir jānodrošina tas, lai Eiropā varētu tirgot automašīnas ar dabas gāzes izmantošanu Tāpat ir uh, jāpārskat noteikumi par tipu apstiprināšanu, lai nebūtu nepieciešama dubulta apstiprināšana Eiropā. Un uh, šī procedūra tad uh, izmaksās mazāk ražotājiem. Tomēr mana grupa ir nobazījusies par virkni komisijas priekšlikumu, kas mums vēl ir jāizvērtē tālāk. Protams, ir jānosaka normas uh, arī eh, zemām temperatūrām, tādējādi uzlabojot regulu. Mēs neuzskatām, ka šis eh, priekšlikums vienkārši modernizē eh, pašreizējos tiesību aktus. Komisija vēlas, lai tas kļūtu par deleģēto aktu, un tas mūs, mums rada iebildumus, mēs tam nepiekrītam. Virkne no mērķa vērtībām ir būtiskas, bet tas, ka komisija vēlas, lai tas būtu deleģētais akts, ir mums nepieņēmami. Un šis aspekts mums vēl ir turpmāk jāizvērtē. Turklāt mēs vēlētos dzirdēt no komisijas arī par to, kādēļ amonijaka ierobežojumi ir atcelt attiecībā uz kravas automašīnām. Mēs neesam uh, pārliecināti, ka tas uzlabos gojas kvalitāti. Mēs zinām, ka automašīnas, kur tiek izmantota daba gāze, dabas gāze joprojām rada amonjaka izmešus, un mēs vēlētos saņemt no komisijas papildus paskaidrojums par šo jautājumu. Paldies tagad Torvalda vār, eh, kungs eh, Alde grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Es Es domāju, ka uh, referents un ēnu referenti daudz ko jau ir pateikuši, ka nebūtu nekas daudz ko piebilstams, bet mums būtu jāizvērtē šis jautājums par deleģētajiem aktiem, jo šeit mums ir uh, domstarpības šai jautājumā. Paldies! Un tagad vārds zaļo grupas vārdā Keits Teilors. Paldies priekšsēdētāji! grozot Eiro 5 un 6 standārtus, šis priekšlikums dod uh, lielisku iespēju samazināt bīstamos ezmešus no autotransporta līdzekļiem. Šie izmēši nodara kaitējumu gan cilvēku veselībai, gan uh, gan apkārtējai videi, gaisa sliktā kvalitāte eh, izraisa pusmiljona nāves gadījumu Eiropā katru gadu, un tas ir eh, otrais augstākais rādītājs pēc eh, smēķēšanas. Un tādēļ prioritātei ir jābūt gaisa kvalitātes uzlabošanai. Bet Izvērtējot padziļināti šo priekšlikumu, nākas konstatēt, ka tas neatbilst izvirzītajām prasībām. Ir absolūti nepieciešams pārskatīt NO2 robežvērtības, bet komisija to neierosina. Šīs robežvērtības ir jāizskata līdz koplēmuma procedūrā, nevis jānosaka komisijai pašai. Tālāk par uh, automobīļu izmēģinājumiem uz ceļiem. Tie, šiem izmēģinājumiem ir jāietilpst apstiprināšanas procedūrā, bet tas atkal šeit nav ierosināts. Un pirms tiek uh, pabeigts darbs pie šī priekšlikuma. Mēs uzskatām, ka tur ir jāiekļauj arī degvielas patēriņu mērītāji un ātrumkārbas, kas ir būtiski elementi un ir jāatbalsta eko vadīšanas principi ir jāvada automašīnas efektīvāk, lai nodrošinātu degvielas ietaupījumu. Tā var ietaupīt 2 līdz 3 procentus degvielas. Varbūt būtu auto autoražotājiem uh, bija apsolīts uz laiku atturēties no jaunu normu pieņemšanas, bet tagad šis solījums ir pazudis. Komisijas priekšlikums uh, parāds izņēmuma noteikšanu uh, automobiļiem, kas izmanto uh, dabas gāzi, uz tiem neatiec šīs piesārņojuma normas, kaut gan jākonstatē, ka šāda veida automobīļi nerada nekādu lielu pievienoto vērtību un ņemot vērā Ukrainas krīzi, diez vai eh, politiski prātīgi būtu rosināt gāzes izmantošanas pieauguma autotransportā kā degvielu. Eh, tehnoloģiskās neutralitātes eh, princips šādā veidā tiek pārtraukts, un tas neatbilst arī uh, energopiegāžu drošības uh, prasībām Eiropas Savienībā. Samazinot THC ierobežojumus, tas novestu pie tā, ka uh, Uh, šādu vielu emisijas palielinātos, piemēram, benzēna emisijas palielinātos, un mēs uzskatām, ka šīs normas ir jāpadara stingrākas, ka no tām nedrīkst atteikties, un ka šīs normas ir jāievieš pēc iespējas ātrāk reālajos pārbaudas testos, ko šobrīd izstrādā komisija parlamentam, mūsuprāt, būtu jānoraida ierosinātās uh, pārmaiņas attiecībā uz THC. Uh, tas, ka tiek ja, uh, eiro 6 standārti ietvaros tikai ieviesti amoniaka ierobežojumi smagajām transportam, un šīs normas ir jāsaglabā attiecībā uz visiem transporta līdzekļiem. Kategorija N1 šeit nav paredzēts ne autovadītāju tiesību nepieciešamība, ne ātruma ierobežojumi, nekas cits. Un arī uz šo kategoriju neatiecās CO2 standarti. Te teorētiski furgoni var pārvadāt tikai 2 līdz 3 tonnas kravas, bet uh, praksē situācija ir atšķirīga. Tas, ka ir paredzēts šāds izņēmums furgoniem, uh, ir novēdz pie tā, ka šo transporta līdzekļu pārdošanas apjomi ir uh, ievērojami pieauguši un ir uh, neskaidra robeža starp smagajiem furgoniem un vieglajām kravas automašīnām. Tādēļ šīs normas būtu jāpārskata. Nebūtu nepieciešama papildu elastība starp šiem diviem transporta veidiem. Paldies. Paldies, un tagad. Lā, propos. Paldies priekšlikums, eh, kuru mēs šobrīd eh, diskutējam, tātad eh, mums ir jāpieņem lēmums vai deleģēt komisijai identifikācijas procedūru par to, kādā veidā sa, salikt pa dažādām nišām piesārņot emisiju devējus. Vēlētos uzreiz pateikt, ka iepriekšējā likumdošanas priekšlikumā, kuru ir sagatavojusi komisija par emisijas sagatavošanu, e, šis priekšlikums bija tieši pretējā virzienā, nekā mēs to vēlētos redzēt. Patreizējā leģistratūrā sanāk, ka mēs sodīsim mazos piesārņotājus tā vietā, lai izskaustu lielos piesārņotājus. Uh, Tātad lielajiem jau tāpat ir pārsvars pār mazajiem, un tagad mēs vēl uzbruksim mazajiem. Ja mēs tiešām likumdošanā izvēlēsimies ierakstīt šīs normas, tad domāju, ka mums vajadzētu uzdot pāris būtiskus jautājumus komisijai. Eh, šķiet, ka automašīnu ražotāji šobrīd nav nostājušies uz vidē draudzīgā ceļa. Manuprāt, šīs idejas nav pārliecinošas, pārliecinošas arī tehniskie aspekti balstās uz veciem datiem. Mēs uzskatām, ka būtu ļoti prātīgi, ja mēs pieprasītu komisijai pārstrādāt savu priekšlikumu. Un tagad saka priekšsēdētājs Gaitskungs. Jā, ja, vielen dank. Ich konnte mich eigentlich gar nicht melden, aber der Kollege Taylor hat mich doch gereizt. Jā, paldies. Tātad šeit runāja par sašķinātās gāzes uh, transporta līdzekļiem. Viena no būtiskākajām problēmām ir sliktā gaisa kvalitāte. Nu, auto izpūtēji gāzēm. Un, ja tas tiek samazināts līdz nulē, izmantojot eh, ar dabas gāzi darbināms eh, transporta līdzekļus, tad nevar teikt, ka šeit nav nekāda ietekme. Tas ir liels un būtisks faktors situācijas uzlabošanā. Es toreiz biju referents eh, Eiro 5 un Eiro 6 normām. Viens no iemesliem, kāpēc dabas gāzes bija būtiska, ir ogļūdeņraža. Nu, no šodienas uz rītdien, protams, e, tik īsā brīdī nevar būt loģiski aizliegt un izspiest no tirgus ar gāzi darbināmas e, transportlīdzekļus, jo tas būtu kā starp posms e, pārējai uz ar ūdeņrāt darbināmiem transportlīdzekļiem. Protams, ka mums ir nepieciešams arī pielāgot infrastruktūru standartizēšanai nespiestu tik ļoti uz šādu risinājumu. Tas jau viss ir jauki. Ja mums būtu tāda patīkama sajūta braucot aizmugurē, izpūts gāzes nenāk, bet vai mums ir elektromobīļi, kas tiek darbināti ar elektrību, kas tiek iegūta radot piesārņojumu, tas jau nekāds iegūms vidē nav tā vietā ar gāzi darbināmi transporta līdzekļi var būt risinājums, vismaz kā pārējais posms. Un priekš tā dabas gāzes izmantošana ir ļoti svarīga. Mums nevajadzētu nostāties e, tik krasās pozīcijās, aizliedzot šo tehnoloģiju. Tas var būt kā pārējais posms. To es tikai vēlējos īsti piebilst. Now... Paldies! Un tagad uh, Ivo Beletkungs lūdzu. Well, uh... E, Paldies, prieksēdētāja kungs. Uh, es uh, nezinu, varbūt, ka tā ir vienkārši sagatavošana, sagadīšanās, bet uh, šorīt es lā pārskatīju presi tieši par transportu un par pārvietošanās līdzekļies, un tā, tas bija ļoti nopietnas preses avots, kurā runa gāja par izmešiem no elektromobīļiem. Tā tad runa neiet par CO2 oks izmešiem, bet gan eh, slāpekļa oksīdiem, tā saucamajiem NOx. Līdz ar to eh, sīkdaļiņu un slāpekļu oksīdu izmeši no elektromobīļiem ir tādi paši kā iekšdedz dzinēja motoriem. Tāpēc es vēlētos pajautāt eh, komisijai, ko tas patiesībā nozīmē. Jo šis eh, priekšlikums, ko Desa kungs ir sagatavojis, ir eh, saistīts ar NOx un eh, elektromobīļu NOx izmeši ir tādā pašā apmērā kā CO2 no benzīna un dīzeļa dzinējiem. Uh, Tātad elektromobīļu gadījumā mēs eh, varbūt nerunājam tik daudz par izmešiem no dzinēja, bet gan par bremžu izmešiem, par eh, riepu nodilumu un visos šajos procesos rodās sīkdaļiņas arī elektromobīļu gadījumā. Mēs visi it kā iestājāmies par elektromobīļiem, bet es vēlētos sīkāk paskaidrojumu no komisijas, jo arī tie nav nemaz tik nevainīgi, kā mums šķiet. Prieksēdētājs, paldies! Šķiet, ka runāt gribētāju sarakstā vairāk nav, tāpēc došu vārdu Petinelī kungam no komisijas, lai atbildētu uz visiem šeit izskanējušajiem jautājumiem. Lūdzu, Petinela kungs! Paldies, prieksēdētāju kungs! Es vēlētos varbūt īsumā jūs iepazīstināt ar šīs regulas būtību. Uh, šajā regulā ir paredzēti pieci pasākumi, ar kuriem mēs eh, ceram izvairīties no patreizējām plaisām patreizējās regulās. Un eh, mēs varam šos pasākumus sadalīt trīs grupās. Pirmā grupa ir pasākumi, lai samazinātu nevajadzīgu administratīvo slogu, otrais ir radīt eh, labvēlīgākus apstākļus alternatīvo degvielu transporta līdzekļiem, un trešie uzlabot eh, vides parametrus dažādos spēkratos. Šīs trīs grupas, ja pasākumi, kas ir sadalīti trīs grupās, eh, mēs runājam arī par lielākas masas eh, transporta līdzekļiem, un tas pats attiecās arī uz administratīvās, administratīvās sloga samazināšanu Mēs vēlamies paredzēt izmaiņas kvalitātes novērtējumā un Iespējams, ka visbūtiskākais ir amonjaka izmešu pieregulēšana dažādiem transporta līdzekļu tipiem. Vēl bez tam būtisks ir metāna iekļaušana dažādās formulās. Tātad līdz šim mēs izmantojām tikai CO2 aprēķinos, formulā CO2 aprēķinus, tagad arī metāns. Un visbeidzot, tādi transporta līdzekļi, kuriem ir paredzēts kuriem ir paredzēts piemērot īpašas formulas, ja transporta līdzekļu svars nav pārāk liels. Šobrīd jau eksistē normatīvi, kuri paredz NOx vai NO2 izmešu aprēķināšanu, bet tas ir saistīts arī ar tehnoloģiskā progresa attīstību un tieši pēdējos gados eh, slāpekļa oksīdu izmeši tiek uzskatīti par ārkārtīgi būtiskiem. Kopumā runājot par komisijas pasākumiem, tad eh, tuvākajā laikā komisija sagatavos uh, metodoloģiju, kas ir paredzēta tā saucamajiem reālajiem eksploatācijas izmešiem. Varbūt, ka šis dokuments būs pietiekami tehnisks, bet tomēr eh, darbs turpinās, un mēs domājam, ka mūsu veikums palīdzēs sagatavot regulas, kuras tiešām reāli darbosies dzīvē, jo emisijas tādajādi mēs varēsim labāk eh, aprēķināt un arī regulā ierakstītās formulas varēs eh, būt labāk piemērotas. Tagad par uzturēšanu un par remontiem. Lielākā daļa mūsu priekšlikumu tomēr ir paredzēts atrunāt citos likumdošanas aktos. Man uzdeva arī pāris jautājums par, par eh, degvielas patēriņiem Šajā priekšlikumā mēs nerunājam par šo jautājumu, jo šie priekšlikumi attiecās tikai un vienīgi uz transporta līdzekļa tipu, jo šīs divas ierīces ir saistītas ar vadītāja rīcību. Jā, deputāti jau uzdeva jautājumu par regulas, spē, par regulas īstenošanu dzīvē, un šeit mums ir jārunā par deleģētajiem aktiem. Uh, Komisija ir sagatavojusi pasākumu kopumu, un tas eh, iet roku rokā ar 715.2007 regulu, un stājoties spēkā Lisabonas līgumam, komisijas eh, pilnvaras eh, tiek tikai stiprinātas bet brīdī, kad tika pieņemta šī regula 715 2007. gadā, vēl nebija stājies spēkā šis eh, Lisabonas līgums, bet tagad, kad komisijas pilnvaras ir palielinājušās un ietver jaunas pilnvaras, tad eh, mēs tomēr paredzam eh, šo jautājumu atrisināt ar deleģēto aktu palīdzību. Ceram, ka parlamenta izpratne būs uh, argumentēta un ka mums eh, izdosies piemērot tā saucamo šķelto skatījumu. Piemēram, eh, mums ir jāvienojās visām likumdošanas iestādēm par regulas būtību, saturu, datumiem, un eh, īstenošanā ir paredzēti citi akti, citas metodas, ar kurām mēs varam uh, īstenot dažādas likumdošanas eh, pasākums. Un, eh, protams, ka mums eh, ir jāņem vērā dažādi aspekti, un parlamenta būtiskākais ir īstenot politiskus risinājumus un ne tik daudz varbūt tehniskus. Bet tomēr kopā ar padomu un parlamentu esam gatavi diskutēt par īstenošanas iespējām prieksēdētājs. Paldies! Un tagad Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir piektais. Iebildumu izteikšana saskaņā ar reglamenta 106. pantu degvielas kvalitātes direktīva, aprēķināšanas metodas un ziņošanas prasības. Un dodu vārdu Eko kungam lai dzirdētu viņu komentārus. Es eh, nezinu, kurš runās pirmais bāls. Einhau? Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs, eh, protams, eh, nevienojāmies par šo momentu, bet tad tiešām rīkosimies tā, kā jūs sakiet. Īsumā vēlētos informēt tos, kuri varbūt nav iepazinušies ar šo dokumentu. Tas ir vēl viens garš fails, tā ir kvalitātes direktīva, un, protams, visi uzreiz runā par eh, slānekļa gāzi un slānekļa naftu Kanādā. Diskusijas ir daudz plašākas. Eh, mums galvenokārt eh, vajadzētu pamudināt uzņēmumus samazināt izmešus, izmantojot dažādus degvielas avotus. Un šā iemesla dēļ komisija jau 11. gadā vēlējās izveidot dažādas kritērijas dažādiem naftas avotiem, un, protams, diskusijas toreiz sit augstu vilni tieši, tieši par slānekļa naftu. Uh, Vēlāk šīs diskusijas tā kā noplaka un tomēr 2011. gada komisijas priekšlikums ir iestrēdzis klimata darba grupā padomē, jo bija valsts, kuras iebilda, galvenokārt iebilda tās valsts, kurām, kurām ļoti lielu vēlētāju daļu ietekmē naftas kompānijas, tātad BP, apvienotajā karalistē, Total Francijā, Shell, Nīderlandē. Uh, Bija arī tādas valstis, kuras eh, atturējās, vismaz to brīdi atturējās. Vienā teikumā to brīdi tas neizskatījās pēc tāda likumdošanas akta, kurš saņemtu lielāko daļu valsts atbalstu. Tāpēc eh, jautājums atgriezās komisija, atgriezās tās ģenerāla direktorātos, un tāpēc tas ir prasījis vairāk kā trīs gadus, iekams komisija tagad ir sagatavojusi jaunu priekšlikumu. Uh, Izvērtējot tagad šo jauno priekšlikumu un ņemot vērā dažādas naftas avotu e, novērtējums, tad e, skatoties uz, e, piemēram, cipariem, tad uz megadžaulu izmeši tiek rēķināta tāpat kā sākotnējā priekšlikumā, līdz ar to komisija atzīst, ka dažādiem avotiem ir dažādi izmeši, bet e, viņi šīs vērtības tā kā savā priekšlikuma tekstā vairs vērā neņem. Lai līdz 20. gadam mēs par 6% samazinātu, tad komisija ir pieturējusies pie viena principa, tā tad jūs varat raudzīties uz savu uh, naftas eh, un naftas pārstrādes produktu miksli un tad varbūt eh, samazināt eh, nevajadzīgos avotus. Ir tikai viena default vērtība. Un tas arī varbūt ir būtiskākais, ko vajadzētu pieminēt, runājot par komisijas priekšlikumu. Un eh, es iebilstu, jo man personīgi tas arī ir būtiskākais iemesls, kāpēc es iebilstu. Tātad, kā mēs izpildīsim 2020. gada mērķus un kā mēs eh, vienlīdzīgi izturēsimies pret visiem tirgus spēlētājiem. Tātad, kā jau teicu, šā iemesla dēļ es iebilstu. Varbūt komisija varētu īsumā paskaidrot, kāpēc tāda komisija ir atteikusies no šās idejas. Uh, Vienlaicīgi mēs jau visi saprotam, ka ir dažādi izmešu vērtību kritēriji, dažādi avotu kritēriji. Tāpēc šā iemesla dēļ domāju, es gribētu dzirdēt, kāpēc komisija vispār ko tādu ierosina. Vēl bez tam es vēlētos atgriezties pie priekšlikuma un dzirdēt eh, komisijas teikto. Tātad. Uh, Šobrīd vairāk netiek paredzēta iespēja ražotājiem ziņot par patiesajām vērtībām. Kāpēc jūs esat atteikušies? Jo tagad pat tiem, kuri strādā pēc labākās eh, sirdsapziņas, viņiem vairs nav iespējas pat eh, sniegt atskaitu un ziņot par to, ka viņi ir labākie skolnieki klasē. Nesaprot, kāpēc jūs esat to izsvītrojuši. Un tad trešais jautājums. Šobrīd vairs nav paredzēta pārskatīšana, situācijas izvērtēšana, un tas ir vēl viens milz pārsteigums, jo ir tā saucamā degvielas kvalitātes regula, un 2013. Eh, gadā ģenerāla direktorāta atskaits pakotnē komisija vispār nepieskarās šiem transportiem. Uh, Mēs zinām, ka degvielas kvalitātes regula ir būtisks instruments, kā samazināt uh, izmešas, bet uh, vai komisija vēlas pagarināt degvielas kvalitātes direktīvu pēc 20. gada? Un, ja nav paredzēta pat pārskatīšanas iespēja, vai tas nozīmē, ka komisija jau ir paredzējusi nepagarināt šo degvielas kvalitātes direktīvu? Tā tad es vēlētos dzirdēt komisijas atbildes. Manis uzdoto jautājumu ir daudz, pie tām es nerunāju tikai savā vārdā, arī daudz no maniem kolēģiem domā un piedomā uztraucoties par to pašu. Galvenais, kāpēc tad komisija atšķaida ļoti labus priekšlikumus, ja tas tā turpināsies, tad mums ir ļoti spēcīgi argumenti, lai noraidītu komisijas priekšlikumu. Es vēlējos pajautāt, kāpēc tad komisija ir svītrojuši šos ideālos priekšlikumus, un komisija varētu varbūt eh, mums sīkāk pastāstīt par Kanādijas, Kanādas valdības izdarīto spiedienu uz komisiju. Jo eh, tobrīd Eiropas Savienība veda brīvās tirzniecības sarunas ar Kanādu. Es vēlētos dzirdēt no komisijas konkrētu atbildi, cik lielā mērā draudošais spiediens no uh, Kanādas, tātad Kanāda draudēja, ka viņi dosies startautisko tiesu, un iespējams, ka arī tāpēc komisija ir it kā atkāpusies eh, savās prasībās ierakstītās šajā regulā. Paldies! Thank you very much, and now the floor is to Mr. Paldies, Gembrandī kungs tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Es eh, saku paldies manam kolēģim Basam Eikautam par šo uh, ievadu. Tas nozīmē, ka liela daļa no tām man nebūs nepieciešams atkārtot. Pirmkārt, vēlos izvairīties no pārpratumiem. Šis iebildums nav pret pašu degvielas direktīvu, bet gan pret veidu, kā tiks īstenots pants 7a, kā to darījusi komisija. Un tas ir svarīgi veikt šādu nodalījumu. Iebildums nav pret eh, degvielas kvalitātes direktīvu kā tādu. Pēdējā daļa no 2008. gada klimata pakets, kas nav īstenots, un pēdējais laiks eh, turpināt darbu pie tā. Kādēļ mana grupa ir iebildusi pret komisijas īstenošanas aktiem ir pirmkārt eh, uzticamība, Eiropas tiesību aktu uzticamība. Uh, pamatā pārējot pie zinātnes izmantošanas kā pamatu likumdošanai. Un šeit runa ne tikai par klimatu joms pētniecību, bet arī sociālo un ekonomisko seku uh, mūsu politiskiem lēmumiem ņemšanu vērā. Kas notika pēc 2011. gada, kad Eiropas komisija beidzot nāca klajā ar savu lēmumu par 7a panta īstenošanu degvielas kvalitātes direktīvā? Kas notika tālāk? To bloķēja padomē. Galvenais arguments bija tāds, ka ietekmes novērtējums nebija pietācīgi izdarīts. Ko komisija darīja? Nāca klajā ar jaunu ietekmes novērtējumu. Bet rezultāti bija tieši tādi paši kā iepriekšējā ietekmes novērtējumā. Sakot, ka izmantot slānekļa naftu vai līdzīgas ir lielāks CO2 izmešu daudzums. Un tieši tāpēc ir liels un pamatots iemesls piešķir viņiem default vērtību, vismaz neveicinot šo fosilo kurināmo izmantošanu. Tomēr tā vietā, lai paši nopietni uztvērtu savu ietekmes novērtējumu, pirms pāris nedēļām Eiropas komisija atklājā ar jaunu lēmumu, kurā pilnīgi uh, novirzās no uz enerģijas avotiem orientēts pieejas. Jautājums, kāpēc šāds pagrieziens pretējā virzienā, ja balstoties uz savu ietekmes novērtējumu, tad es īsti nesaprotu, kā jūs nonākat pie šāda secinājuma un pie šāda priešlikuma. Tā kā tur mēs gribētu dzirdēt paskaidrojumu un jautājums padomēji un paldies viņiem, ka viņi ir ieradušies, jo tas nemaz tik bieži nenotiek, ka padome ir pārstāvēta šādās debatēs un ka to dara prezidentūras pārstāvi. Bet ko padome tagad darīs? Pēc tam, kad ir redzēts ietekmes novērtējums, otrais ietekmes novērtējums, kas tika prasīts, secinājums varbūt tikai viens. 2011. gada priekšlikums no komisijas būtu jāpieņem, bet komisija tagad ir pilnībā mainījusi nostāju Un pieņem, ka padomē nav liels sajūsmas par to. Un tad varbūt notiks eh, aicinājums komisijā atgriezties pie sākotnē priekšlikuma, bet nu, tāds ir mans jautājums padomē. Otra lieta, ko vēlēju sacīt, cīņa ar klimatu pārmaiņām ir saistīta ar investīcijām. Kur veikt investīcijas? Veicot investīcijas fosilajos kurināmajos, kur ir ļoti augsta CO2 intensitāte, nav pārāk labs un gudrs investīciju veids. Nosakot atšķirīgu defaultu vērtību, slānekļi gā, gāzēm un uh, slāneklim un līdzīgiem uh, ne, netradicionāliem avotiem. Mēs palēninām investīciju tempus šajās piesārņotajās naftas atradnēs. Ar šo jauno komisijas priekšlikumu mēs atkal iedrošinām finanšu tirgus veic, iegu, veikt ieguldījums vispiesārņotākajos naftas avotos. Tad jautājums gan komisijai, gan padomē ir šāds. Kādā veidā mēs varēsim sasniegt pašu nospraustos mērķus par klimatu un arī enerģētikas jomā, ja mēs turpinam veicināt ieguldījumus vispiesārņotākajās naftās, naftas avotos? Tāds ir mans jautājums komisijām padomē. Paldies! Priekšsarētājs, tagad došu vārdu komisijas pārstāvim, lai atbildētu uz šo iebildumu, ko izvirzījuši mūsu kolēģi lūdzu. Paldies! Priekšsarētāj kungs, labdien visiem! Paldies par šiem ļoti precīzajiem un detalizētajiem jautājumiem. Viena lieta, ar ko vajadzētu sākt, droši vien ir tā. Mēs e, šo dosie jau skatām ilgu laiku. Sākot konsultācijas 2009. gadā, bija tikšanās ar interesētām pusēm 2010. gadā, diskusijas ar dalību valstīm, degvielas kvalitātes komitejā. Uh, nepanācām vienošanos 2012. un 2013. gadā, veicām vairākus pētījumus, vairākus apspriešanās. Daudz kas ir padarīts eh, strādājot pie šī priekšlikuma. Un mēs visi ne, nepacietīgi gaidām šī dosie noslēgšanu. Varu saprast vilšanos kas eh, joprojām eh, nevar ļaut pilnībā īstenot 2008. un 2009. gada klimata paketu, bet es apsolīju, ka iepriekšējā komisija nāks klējā priekšlikumu, tā tas arī ir bijis. Es teicu, ka iespējams nebūs eh, to iespējams īstenot iepriekšējā sasaukumā, tā tas arī bija. Tagad ir jauns priekšlikums, kas ir apsēsts parlamentā, e, es atvainojos padomē, un tagad ir parlamentē, un man prieks dzirdēt jūs viedokļus par to šodien. Atbildot uz konkrētajiem jautājumiem, kāpēc e, mēs svītrojām e, šo pieeju, kas neguva atbalstu 2008.13. gadā. Veicot ietekmes novērtējumu, mēs konstatējām, ka šādas pieejas izmaksas būtu nesamērīgas ar ieguvumiem. Mums tiešām ir nepieciešams samērīga atbilde, jo, kā tas minēts, ar politikas ietvarā 2030. gada klimata paketei komisija neierosina siltumnīca efekta gāzu samazināšanas eh, mērķu eh, nospraušanu pasaulē pēc 2020. gada. Tālāk pievērsīšos jautājumam par faktiskajām vērtībām. Tātad arī to mēs eh, rūpīgi pētījām ietekmes novērtējumā, liela sadaļa tam veltīt arī atbalstošos pētījumos. Mēs konstatējām, ka nav unikālas sistēmas faktisko emisiju uzskaitīšanai. 200, 300 vai pat 400 dažādas sistēmas tiek izmantots eh, pa visā pasaulē, kas eh, piešķir ļoti atšķirīgas eh, iespējas un variants. Un arī grūtības dalību valstīm pārbaudīt šīs informācijas, kur ir, kuras attiecīgi tad ir atbildīgs par šīs informācijas apkopošanu un nodošanu komisijai. Tāpēc mēs uh, Eh, uzskatījām, ka faktisko emisiju pieejai eh, nav īsti pamatojuma. Attiecībā uz Kanādu jautājums. Mēs domāju, ka pēdējo gadu laikā esam noteikti visu runājuši ar Kanādas pārstāvjiem. Viņi nākuši klajā ar daudziem argumentiem, organizējuši daudz darba semināru, bijuši ļoti pārliecinoši. Un dažas lietas, eh, ko viņi saka, nu tā mēs piekrītam. Mēs piekrītam, ka šīs naftas smiltis ir lielāko emisiju uh, Eh, daudz nekā citi avoti, bet tāpat laikā jēlnafta ir pieejama, tur ir Ziemeļjūrā šī ieguva ir atšķirīga no tā, kas ir eh, bijušā Padomu Savienības teritorijā vai Nigērijā, piemēram, kur ir lielāka ietekme. Un eh, kā daļa no šī priekšlikuma mēs redzam, ka ir atšķirīga šī ietekmu uz vidi. Mēs to saucam uh, par pieeju balsoties uz jēlnaftu. Tas var būt uh, eh, vai nu ieguvi Ziemeļjūrā, Nigērijā vai kaut kur citur. Tas tā, tā ir tā informācija, ko mēs meklējam no naftas ieguvus uzņēmumiem, lai eh, būtu iespējams zināt, kas tiek darīts uh, attiecībā uz emisijām ziņošanas nolūkā. Kas attiecas uz eh, citiem jautājumiem par investīcijām? Es domāju, ka mums ir jāatcerās, kas sacīts 9. Eh, apsvērumu punktā degvielas direktīvā. Tur ir runāts par um, dzīves cikla samazināšanu siltumnīca efekta gāzēm, nu, biodegvielu un citām gāzēm, arī elektri, elektrība un īpaši no atjaunojumiem avotiem. Es teiktu, ka mums ir jāsasniedz šie 6% mērķis, tas jau ir eh, uz nākotnē orientēts mērķis, bet tāpat mums ir jāatzīst grūtības eh, pēc 2020. gada, kas mums sagaida. Atvainojumos e-, enerģijas mērķi, kas padomē mums, protams, desmit dienām. tas tu, turpinās arī veicināt ieguldījumus atjaunojumos energoresursos nākotnēs, tā kā uh, tur ir noteikti arī uz nākotni vērsti ieteikumi. Paldies, priekšsarētāji! Priekšsarētājs, paldies! Un tagad dod vārdu padomus pārstāvim. Lūdzu! Paldies, priekšsarētāji kungs! Godātie deputāti, padome ir saņēmusi jūsu nostāju. Jūs noteikti zināsiet, ka šeit tiek izmantot komitoloģijas procedūra. Un tas, kas notika pirms diviem gadiem, 2012. gadā, ir tas, kā šo priekšlikumu bloķēja komitejā. Un tas īsti nenonāca līdz padomas līmenim un 120 pār, 120 pret. 120 atturās, 120 pret un 89 pār. Tā bija balss sadalījums komitejā. Un tas parāda, ka nostāja toreiz bija drīzāk negatīva. Komisija nāca klajā pārskatīt tekstu šim priekšlikumam. Tas tika izskatīts 8. oktobrī un 21. oktobrī. Tāpēc eh, de, devām iespēju atsevišķiem delegācijiem pieprasīt paskaidrojumus. Varbūt ne visas pozīcijas vēl ir saskaņotas, bija zināma kritika no atsevišķām delegācijām, tomēr jāsaka kopumā komisijas eh, priekšlikums eh, neradīja pārāk negatīvu reakciju. Paskaroties uz komentāriem no delegācijām, eh, tie, tās koncentrējās uz vairākiem individuāliem jautājumiem - laika grafiku, piemēram, tālāk problēma, kur eh, rada harmonizācijas trūkums procedūrām. tālāk plāni emisiju samazināšanai. Tālāk jautājums bija kādā veidā tiek uzskaitītas e, šīs emisiju samazināšanas kvotas. Bija arī problēma par operatoriem, es arī jautājums par operatoriem. Un šobrīd notiek apmaiņa ar komentāriem starp delegāciju. Un un padome vienojoties ar komisiju nāca klajā ar e, grozītu tekstu. Tekstā tika izdarīt vairīgi grozījumi, jo, kā jūs saprotat, nonākot komitoloģijā, būs ļoti grūti veikt grozījumus, jo tur ir stingri grafiki e, jāievēro laika ierobežojumi. Un, tie, un tieši tādēļ padome izslēdza iespēju veidojot kopīgu ziņojumu operatoriem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs, un tik papildinās teksts ar apsvērumu punktu, kurā ir runāts par vadlīniju nepieciešamību, lai varētu noteikt izmantojamo pieeju uzskaitīšanas jautājumam emisiju samazināšanai. Kā jau es minēju, grozījumi bija samērā nelieli, pēc savas būtības. Tātad 13. novembrī sanāks vidas komitejā, kur dalība valsts norādīs, kā tās taisās balsot un tālāk korepērā un padomē. Tam visam vajadzētu tikt pabeigtam līdz 7. decembrim kas nozīmē, ka tādējādi tiktu ievērots divu mēnešu ierobežojums, kas ir saistošs komitoloģijas procedūrai. Paskatīsimies, pie kā tad padomē nonāksim. Balsoties uz līdz šim saņemtajiem komentāriem, liekas, ka šis instruments tomēr nodrošinās pievienoto vērtību, un tas būs labāk nekā tad, ja šādi instrumenti nebūtu vispār. Kas attiecas uz aprēķiniem saistībā ar dzīvesveidu izraisītiem emisijām, komisija uzskata, ka šis instruments ir ļoti svarīgs, lai īstenot degvielas kvalitātes direktīvu. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Vēl ir citi kolēģi pieteikušies. Pirmā būs Bierdas kundze. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms vēlējos paust dziļu vilšanos par to situāciju, kādā mēs šobrīd atrodamies. Ir pavērsiens par 180 grādiem, un komisija vairs šīs bitums smiltis vairs neuzskata par ļoti piesārņojušām mēs dzirdējām padomas viedokli. Ja mēs runājam par klimatu pārmaiņām, par to, kas jādara, lai mazinātu kaitējumu mūsu planētai, mums ir jāatsakās no politikas un jāpievēršas zinātniskiem pē, e, pētījumiem un faktiem. Un uh, šie fakti liecina par to, ka slānekļa smilts ir vispiesārņojošākais veids, kā iegūt uh, naftu. Zinātnes faktu ignorēšana un apgalvojam, ka nu, situācija pārāk sarežģīta nu, nozīmē, ka mēs iztirgojam savu planētu. Daudzi pētījumi pierāda, ka šīs bitums smilti strāda ļoti augstas emisiju, emisiju līmeņus nu, tiek eh, apgalvots, ka šeit ir grūti veikt aprēķinus un noteikt, un, eh, piemēram, attiecībā uz Nigēriju un naftas ieguvi tur, un eh, mums tomēr ir jāizveido atbilstoši sistēmas aprēķiniem, jo pretējā gadījumā situācija būs katastrofāla. Iepriekšējā sasaukumā es darbojos starptautiskās tirzniecības komitejā, un mē, mums notika sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumu ar Kanādu. Un mēs jutām lielu spiedienu no Kanādas puses attiecībā uz šīm bitumsmiltīm. Bet Kanādas izdarītais spiediens bija vienkārši milzīgs. Un mans jautājums, tagad mēs esam kapitulējuši, ignorējam zinātnes uh, datus un tagad mēs, rā, kā mēs varam apliecināt vēlētājiem, ka līdzīga situācija nenotiks attiecībā uz tītību, ka mēs neatteiksimies no vides standartiem šā nolīguma sakarā, jo tā jau ir noticis attiecībā uz nolīgumu ar Kanādu un bit, bitumsmiltīm. Mēs esam atteikušies aizsargāt mūsu planētu. Es nezinu, kā es varēšu atgriezties pie saviem vēlētēm, vai es tiešām viņiem varēšu solīt, ka šis tītība neapdraudēs mūsu vides standarts un ka mēs nekapitulēsim šo brīvās tirzniecības nolīgumu priekšā. Nākamais jautājums pagājuši. Mēnes padoma vienojās par klimata mērķi mērķiem 2030. gadam uh, par 40% samazinot uh, siltumnīcas gāzu izmešus. Iepriekšējais mērķis pateicībā uz 2020. gadu, kas ir jau pēc dažiem gadiem. Man ir jautājums, vai mums tagad ir jākoncentrējas, kā to apsolīja Nārtī kungs šajā uzklausīšanā, ka viņa uh, Kaņetas kungs mums apsolīja, ka viņa mērķis būs 2020. gada klimata un enerģijas pakotnes īstenošana. Un mums ir jārīkojas noteiktajā veidā, ja neradīsies citi risinājumi. Mēs nevaram pieļaut šo uh, bitums milšu izmantošanu Eiropā. Turklāt. Uh, Ziemeļamerikas pilsētas seko tām, ko mēs darām Eiropā. Ja Eiropa aizliegs bitums smiltis, tad arī šie uh, mūsu partneri um, otru pus Atlantiskam okeānam arī varēs minēt to kā piemēru un cīnīties par uh, par aizliegumu, bet šeit mēs pieļaujam tagad šo smilšu izmantošanu, nenosakam to pierā, piesārņojošo vērtību, un tas ir ļoti negatīvs signāls visai pasaulei. Un mums ir jāapzinās, ko šis um, degvielas avots nodara planētai un Mums ir skaidri jāpasaka, ka tam mēs nepiekritīsim. Paldies. Vārds Īvo Beletam. Paldies. Jā, priekšsēdētāji, es negulēju gluži pretēji. Godā tie kolēģi, šis jautājums, protams, nav vienkāršs. Un vispirms vēlējos apliecināt mūsu grupas vārdā, tām, ka mums Eiropas Savienībā ir jāpilda sava loma, samazinot emisijas, īstenojot atbilstošu politiku. Un uh, jācīnās pret emisiju radīšanas no konvencionāliem avotiem un tā skaitā bitumsmiltīm. Pagājuši nedēļa mēs atbalstījām kolēģa Gebrandī grozījumu par šo jautājumu, apspriežot atbilstošo ziņojumu, iepazīstoties ar komisijas sagatavoto ietekmes novērtējumu, mēs konstatējam, ka komisija atzīst, ka izvēlētais variants ir vienkāršākā pieeja, bet uh, ietekme uz vidi ir sliktāka nekā citiem variantiem, kas bija piedāvāti un izvērtēti un kas ir uh, bija iesniegt padomei. Jā, patiesi šis variants, šī metodika nediferencē dažādas uh, uh, avotus, uh, tradicionālo naftu un bitums smiltis. Un tādēļ tas nav nevainojams no vides eh, aizsardzības viedokļa, bet kā tas bieži ir, kolēģi, eh, reālā pasauli atšķiras no ideālās, un mums ir jāizvērtē tas, ko mēs zaudēsim, ja noraidīsim pašreiz piedāvāto priekšlikumu. Uh, no mūsu viedokļa labāk tomēr, ja ir vadlīnijas un metodoloģija, kas varbūt nav ideālas, bet nu vismaz kaut kas būs spēkā turpmāko gadu laikā. Un šī ierosinātā metodoloģija mm, jāizvērtē no tāda viedokļa, vai tā palīdz uh, sasniegt izvirzīto mērķi, vai tas ir pietiekami efektīvs instruments stratēģijas 2020 ietvaros, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Paldies, Fāriekungs. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Turpinot jau kolēģi iepriekš teikto, gribu norādīt, ka jaunās metodes uh, siltumnīca efekta gāžu intensitātes aprēķinu metodika novedīs pie tā, ka tiks biežāk izmantots bitums miltis un pieaugs emisiju apjoms no degvielas. Ja mēs vēlamies panākt 6% siltumnīca efekta gāzu intensitātes samazināšanu, tad ir Eh, tad tas novedīs pie tā, ka tiks eh, biežāk izmantota biodegviela un šīs izdevumi būs jāsadz autovadītājiem, vai komisija to var pamatot. Tagad Rodīgas Robijo kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Direktīva par degvielas kvalitāti ir pēdējā 2009. Uh, gada pakotnes sastāvdaļa, bet tā joprojām vēl nav īstenota. Un kā jūs norādījāt, no betums smiltīm iegūtā nafta ir daudz piesārņojošāka, un mums ir jāizvērtē visu uh, naftas un degvielu uh, ietekme emisiju ziņā. Tagad komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu par degvielas standartiem, kas neaiz Uh, liedz veikt investīcijas vispiesārņojošākās degvielas ieguvē, kā piemēram uh, bitums milšu izmantošana vai oglekļa pārveide degvielā. Eiropas komisija tagad ir uh, spērusi soli atpakaļ, pakļaujoties lobiju spiedienam. Un eh, tagad eh, ir arvien grūtāk sasniegt direktīvas sākot no, sākotnējo mērķi, jo ir runa tikai par aptuveniem skaitļiem. Nevalstisko organizāciju ziņojumi liecina par to, ka lielās naftas kompānijas ASV un Kanādā ietekmē tirzniecības sarunas ar Eiropas Savienību, lai samazinātu obligātos eh, degvielas eh, kvalitātes rādītājus šajā degvielā. Arī, eh, piemēram, Repsol no Spānijas ir izdarījis spiedienu, un šis, šī direktīva ir mazāk uh, saistoša, tātad šī direktīva ir novājināta. Ja direktīva būtu atbilstoši īstenota, tā novērstu no bitum smiltīm iegūtas uh, naftas uh, importu Eiropā. Repsol arī ir veikusi investīcijas Spānijā, lai apstrādātu šāda veida naftu, un arī manā vēlēšana apgabalā ir šāda ražotne, kas ir ļoti piesārņojoša. Ir pētījumi par to, ka uh, uh, bitums milts satur simtreiz vairāk cinka, niķeļa un svina nekā parasta nafta, un tāpat arī tādas bīstamas savienojums izdala kā benzēnu, jo ir uh, jākārsē šīs naftas, uh, šīs smiltis, lai iegūtu naftu, un tādēļ uh, rodas toksisks lielāki izmeši, kas ļoti negatīvi ietekmē uh, ražotņu tuvumā dzīvojošo cilvēku veselību. Tagad iznāk tā, ka šie uzņēmumi var darīt, ko vēlas, ka vairs nav nekādu ierobežojumu. Kaut gan šiem uzņēmumiem būtu nopietni pasākumi jāveic, lai samazinātu siltumnīcas gāzu izmešus, siltumnīca efektu gāzu izmešus un autotransports kļūst par galveno CO2 izmešu rādītāju uh, turpmāko 30 gadu laikā. Mēs uh, pieprasām, lai tiktu apturēts uh, no bitums miltīm iegūtās naftas uh, imports, um, nevalstiskās organizācijas arī prasa ievērojami ierobežot uh, šādu importu, un es varu tikai aicināt, lai mēs paši pildītu savas saistības. Paldies vārds Torvaldu kungam. Paldies priekšsēdētāji. No šīs diskusijas vismaz viena lieta kļūst skaidra, proti, ka komisiju nevar apsūdzēt pārāk lielā konsekvencē un pastāvībā, un tas, nu, ir zināmā mērā pārsteidzoši. Mēs tagad dzirdējām, ka ne, nebija iespējams noteikt eh, kopējo mazāko kopsaucēju, lai izvērtētu šos dažādos naftas veidus. Manu, manuprāt, tā ir tāda politiska vai mentāla nespēja kaut ko darīt. Tai pašā laikā kuģis, kas izmanto sašķidrināto gāzi, braucot no Turku uz Stokholmu, būs spiests sniegt cīks atskaites par dažādām detaļām, jo šeit ir ļoti stingras prasības par par, par uh, šiem jautājumiem. Bet citās jomās, kur rodas politiski sarežģījumi, tā vienkārši ir paziņot, ka nebija iespējams rast risinājumu. Manuprāt, tas ir intelektuālais kultrums. Mums būtu varbūt jāizveido siltumnīca efekta gāzu indeks attiecībā uz noteiktām uh, ekonomikas jomām, lai varētu izvērtēt, kāda, cik daudz uh, izmešu tiek radīts, neko nedarot. Paldies! Tagad vārds Delotas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Grotskungs saka, jā, bitums smilšu lobijas tiešām ir lieliski pastrādājis. Es domāju, ka degvielas kvalitātes direktīva, kura ir 2009. gada klimata un enerģijas pakotnes sastāvdaļa, bija iecerēta daudz stingrāka, bet tagad jau tā ir novaināta un arī padome piekāpās šajā tirzniecības nolīgumā ar Kanādu. Jautājums tagad, vai mēs noraidam šādu risinājumu un atstājam vakumu vai izlaižam tomēr to cauri. Un, manuprāt, mums būtu jākaunās par šo bitumsmilšu jautājumu. Tātad mūsu priekšā ir izvēle, bet, nu, tā ir ļoti grūta izvēle starp āmuru un laktu. Uh, un parlamentam vajadzētu piekāpties tikai minimāli komitoloģijas procedūrā. Tas mums būtu jāmācās, jo pretējā gadījumā mēs nonākam šādās situācijās. Neviens negrib balsot ne par vienu, ne par otru variantu būtībā. Mēs vēl mūsu grupā neesam vienojušies par šo jautājumu, bet šobrīd uh, Tiešām bitums milšu lobijas ir lieliski pastrādājis, un mums būtu jākaunās par šādu tiesību aktu, ja to izlaidīsim cauri. Paldies! nerunāšu ilgi, saka Ekut kungs, bet es gribētu atgriezties par pie viena jautājuma. Nu, nezinu, kā to nosaukt, bet man šķiet diezgan aizvainojoši, ja komisija atbildot parlamentam, eh, citādi apraksta izdevumus, un šis veids īpaši atšķirās no ietekmes novērtējumu. Jūs runājat par nesamērīgiem izdevumiem attiecībā uz 2011. gada versiju, kas ir sākotnējs komisijas priekšlikums, bet ja mēs pārlasām šo ietekmes novērtējumu, ko komisija pati ir veikusi, un es citēšu dažus uh, teikumus no šā novērtējuma, un tur ir teikts, ka līdztekus prasībām rada mērenus papildu izdevumus, kas ietver visus administratīvos izdevumus, un sloks uz nacionālām varas iestādēm ir nenozīmīgs. Un tālāk, kad tiek runāts par degvielas cenu gala lietotājam, tad šis pieaugums ir pārāk neliels, lai radītu nopietnas pārmaiņas tirgus struktūrā. Tātad šie ir citāti no ietekmes novērtējuma, un tagad komisija runā par nesamērīgiem izdevumiem. Tas ir pilnīgā pretrunā ar ietekmes novērtējumu, uz ko es šeit atsaucos. Tātad šeit ir divi varianti. Vai nu komisijai tagad ir cits ietekmes novērtējums, tad es gribētu zināt, kāds tad tas ir vai arī jūs tīšām uh, ievirzāt debats tādā gultnē, lai gūtu atbalstu uh, savam priekšlikumam. Nu, varbūt, ka politiski tā var rīkoties, bet nu tad neatsaucieties uz šo ietekmes novērtējumu. Šeit ir runa par principiem. Man nepatīk, ja man melo. Un man ir bail, ka tā tas šeit uh, šobrīd arī ir. Un tas mums visiem ir jāapzinās. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad pēdējais deputāts. Pane předsedo, to bude velmi krátko. Pats kungs. Jā, es runāšu tiešām ļoti īsi, es esmu sašutis. Pirms pāris gadiem bija runa par pienskābi, un toreiz mēs pazeminājām Eiropas standartus jo bija zināmas problēmas tirgu, tirzniecības nolīgumā ar kādu valsti, un toreiz bija runa par veterināriem standartiem. Tagad veterināro pārbaužu uh, vietā, tātad uh, nenotiek vairs veterinārās pārbaudes uh, kautuvēs. Tagad ir iespējams izmantot pienskābi skalošanai, kautuvēs, un tagad mums prasa arī pazemināt mūsu vides standārtus, un vairs nav nekāda nozīme tam, ka mēs izmantojam tādus enerģijas avotus, kas apdraud vidi, un tas atkal tiek darīts tādēļ, lai varētu noslēgt nolīgumu ar kādu trešo pusi. Es a, protestēju pret to, es uzskatu, ka tā ir nepareiza pieeja, un kā to komisija dara tīšām. Paldies, un tagad vārds komisijai. Un es domāju, ka komisijai ir kaut kas mums sakāms. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par to, ka devāt man vārdu vēlreiz un pateicos par uzdotiem jautājumiem un, un arī atbildes reakciju. Tā tad vispirms uh, par procesu, kurā mēs atrodamies, uz ko atsaucās arī uh, padomas pārstāvis. Tā tad ir runa par komitoloģijas procedūru. Ja eh, komisija neguva pozitīvu eh, balsojumu 2013. gadā komitejā, tagad šāds balsojums eh, ir noticis un tagad komi parlamentam ir jā veids demokrātiskā pārbaudi, pāraudzība, un komis, parlaments, protams, var noraidīt šo priekšlikumu, un tad mēs atgriezīsimies šajā komitejā. Mūsu rīcībā ir pieci gadi vēl, lai īstenot šo metodiku un sasniegt 2020. gada mērķi. Nu, mūsu rīcībā laiks vēl ir, varam šo procesu atsākt, ja nepieciešams bija vēl jautājumi par šo 6% mērķu sasniegšanu. Viens veids ir biodegviela, otrs uh, risinājums būtu metāna izmešu samazināšana naftas ieguvē vai uh, vairāk uh, elektromobīļu izmantot vai biežāk izmantot sašķidrināto dabas gāzi. Tātad šo 6% mērķi var sasniegt, uh, izmantojot ne tikai biodegvielu. Šis uh, tiesību akts Tā tad beidz darboties 2020. gadā. Un komisijas uh, janvāra paziņojumā bija norādīts, ka šis mērķis pēc tam vairs nebūs spēkā, bet mēs šeit izveidojam uh, atskaitīšanās sistēmu attiecībā uz oglekļa saturu dažādās degvielās, ko izmanto Eiropas Savienība. Un tas mums palīdzēs noteikt, vai nu tā būs Nigērijas, Kolumbijas vai, vai citu, Venecuēlas vai, vai citu valstu izcelsmes nafta. Uh, Mēs tātad varēsim sekot tam, kā tiek izpildīts šis 40% samazinājuma mērķis. Šie dati mums būs nepieciešami arī nākotnē, un tas mums palīdzēs veidot politiku arī turpmāk. Es um, neesmu kompetents, lai diskutētu par tirzniecības nolīgumiem ar Kanādu vai ASV, bet uh, Es eh, gan man ir informācija, ka šis eh, standārts neparādās eh, sarunās ar ASV. Šāds standārts ir spēkā Kalifornijā, bet to ir ļoti, ļoti grūti īstenot. Un tādēļ neviena no pusēm nevēl šo standārtu iekļaut sarunu kontekstā. Tālāk par eh, samērīgu reakciju. Es gribu teikt, ka ir šis 20-20 mērķis un pēc tam nekā vairāk nav, un to komisija ņem vērā. Mēs īstenojam kaut ko tādu, kas būs spēkā, nu, četrus, sešus gadus. Dalību valstīm būs nepieciešami divi gadi, lai to transponētu, līdz ar to eh, šī sistēma darbosies četrus gadus. Un, uh, ja šīs procedūras un uh, pārbaudas procedūras būs pārāk sarežģītas, tas būs nesamērīgi, uh, ņemot vērā izvirzītos mērķus šim procesam. Tātad šeit bija runa par 79 miljoniem eiro par 0,4 centiem degvielas cenā, un tas arī ir atspogļots ietekmes novērtējumā. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies! Paldies! Un eh, tagad eh, es domāju, ka mēs varētu pabeigt, ja uzskatīt par pabeigtu šā darba kārtības punktu izskatīšanu un pārējām pie nākamā punkta. Un eh, tagad es vēlētos uzaicināt prezidijā visus aģentūru, iestāžu un kontrolas centru vadītājus, lai mēs varētu organizēt nākamā darba kārtības punktu diskusijas. Tātad nākamais darba kārtības punkts - NB komitejas kompetence esošo aģentūru pienākumu un darbību. Acolo. If it's after Violet goes, it's just. Sí, sí. Yeah. Cari colleghi, godātie kolēģi, koordinatori noteikti atcerēsies, ka mūsu septembra sanāksmē mēs vienojāmies e, par šādas sēdes organizēšanu, proti sēdi vai sēdes daļu, kurā pierā, piedalīsies dažādi NV kompetences kompetence esošu aģentūru vadītāji. Un šodien mēs e, arī tādu tikšanos organizējam. Ehm, mūsu sēde turpmāka noritēs sekojoši, jo vispirms darbosimies tā, ka uzklausīsim EKA aģentūras priekšsēdētāja prezentāciju. Tātad eh, vispirms runās aģentūra vadītāji un pēc tam būs eh, divi prezentāciju raundi. Pirmajā runās ECHA eh, aģentūras priekšsēdētājs un otrajā EVA aģentūras priekšstādātājs. Pēc tam eh, deputātiem būs iespējams uzdot eh, jautājumus. Pēc tam būs otrs prezentācija bloks, kurā runās ECDS, EMA un EFSA. Un eh, pēc eh, šīm prezentācijām atkal būs eh, kolēģi jautājumu rauns. Protams, mūsu nolūks ir uzklausīt par to, ko tad aģentūras dara un galvenokārt iepazīstināt daudzus jaunos deputātus ar šo aģentūru darbu. Varbūt negluži iepazīstināt, bet sīkāk iepazīties ar aģentūru darbu. Bet tagad dodu vārdu aģentūras eh, vadītājam Danset kungam, kurš eh, mūs iepazīstinās ar aģentūras darbu. Good after, good afternoon. Labvakar. Labvakar. Eh, parlamenta deputāte, es vēlētos pateikties jūsu komitejai par šo uzaicinājumu un visām aģentūrām, par ar kurām sadarbojas NV, prezentēt mūsu darbību. Vēlētos pateikties arī NV komitejas priekšsēdētājiem Lavija kungam par to, ka vajadzētu organizēt šādu tikšanās reizi un vēlētos pateikties arī iepriekšējā sasaukumā um, NV komitejas priekšsēdētājiem. Tātad par sevi. Man savs Dansat kungs, es esmu Eiropas ķimikāla aģentūras priekšsēdētājs. Uh, ir tāda, kur apgalvo, ka es esmu visvecākais šeit uh, panelī sēdošais, bet uh, ir arī tādi, kur apgalvo, ka es esmu izskatīgākais. Varat lemt paši, kurai ideja jūs piekrītat, bet eh, jūs es iepazīstināšu ar Eiropas ķimikālajā aģentūras darbu. Tā tad eh, mana prezentācija. Centīšos eh, pavirzīt uz priekšu slīdītas. Sorry for this. Atvainojos par šo aizska aizkavēšanos tehniskas dabas problēma. Tad vēlētos palūgt kādam uzlikt pirmo slaidu. All right. Let me just Labi, es sākšu pat bez slīdītes. Cerams, ka visai drīz aktā šeit ir pirmais izcila. Tā tad eh, šeit piknika fotoattēls. Tas ir ģimenes un draugu pikniks, kuru mēs organizējām publiskā parkā. Jums varbūt šķiet, ka tas eh, nekādā veidā nesasaucās ar piecu aģentūru darbu, bet eh, paraugoties ciešāk, jūs pamanīsiet, ka uz paklāja esošais, esošā pārtika ir droša. Un tas ir pateicoties EFSA pārtiks nekaitījuma iestādai, tātad sega, uz kuras mēs sēžam, un arī bērniņa rotaļlietas ir drošas, tāpēc, ka ķimikālija aģentūra ir pieņēmusi un strādājusi pie ļoti būtiskiem ķimikālija drošības standartiem. Uh, Vide, kurā viņi sēž, protams, ir droša, pateicoties Eiropas eh, vides aģentūras darbām. Un, kad šie cilvēki saslimst, tad eh, viņi var dzert drošas un pārliecinošas zāles, uh, tieši pateicoties eh, Eiropas zāļu aģentūrai, un, kā jau mēs attēlā varam redzēt, ir vasara, viņi sēž zālītē netālu no ezera. Iespējams, ka jūs to neredziet, bet, eh, protams, eh, pa šo zālē lidinās odi un arī pa zāli pārvietojās ērces un Eiropas slimību profilaks un kontrolas centra darbība uh, pasargā cilvēkus no parazītu pārnēsātām slimībām. Pat suns ir aizsargāts. Jā, jā, suns, jo EFSA pārtiks nekaitīguma iestāde strādā arī pie veterināro jautājumu sakārtošanas. Tātad visas piecas aģentūras strādā iedzīvotāju un to iedzīvnieku pasargāšanā. Uh, Mūsu darbam tiešām ir pievienotā vērtība un uzreiz eh, vēlētos pateikt, ka mēs strādājam pie Eiropas iedzīvotāju veselības un vides uzlabošanas. Mēs sadarbojamies ar lēmumu pieņēmējiem, ar politiķiem un piedāvājam viņiem jaunākos zinātniskos sasniegumus lēmumu pieņemšanā. Mēs uzlabojam mūsu kompetenci ikdienas. Iespējams, ka mēs strādājam eh, zem dažādām regulām un direktīvām, bet mūsu mērķi ir vienoti. Kā tad eh, mēs veidojam šo pievienoto vērtību? Visas aģentūras eh, ļoti ļoti caurskatāmi publisko savās mājaslapās to, kā viņi strādā un kā iesaista ieinteresētās puses savā darbā. Eiropas Savienības iedzīvotājiem visiem ir vienādi aizsardzības noteikumi. Mēs, eh, balstoties uz zinātniskajiem pētījumiem, palīdzām eh, politiķiem pieņemt pareizos lēmumus. Arī izmaksas ir mazākas, ja Eh, jautājumi tiek sakārtot Eiropas Savienības līmenī un pēc tam piemērot uz vietām. Tad eh, kā mēs veidojam šo pievienoto vērtību Eiropas līmenī? Mēs apvienojam Eiropas Savienības labāko zinātnieku un prātu secinājumus un izveidojam tā saucamo apkopoto ekspertīzi. Uh, Eiropas Savienības eh, politiķi balstoties uz mūsu objektīvajiem eh, objektīvajiem ieteikumiem var pieņemt Eiropas Savienībai visiem atbilstošus eh, normatīvus. Kā tad mēs varam jums palīdzēt? Mēs esam kompetenti mūsu jomās, mēs varam jums piedāvāt zinātnisku un tehnisku pamatojumu, tādējādi palīdzot jums labās idejas īstenot dzīvē. Mēs um, piedāvājam arī likumu īstenošanas fāzē savus, savas zināšanas un savus prasmes. Un kopīgiem spēkiem mums tas izdosies un eh, zinātniskos sasniegumus mēs izmantojam arī dažādu Eiropas programmu izvērtēšanā, tādējādi nodrošinot vislabākos iespējamos likumdošanas aktus. Mēs varam palīdzēt ar dažādu jautājumu izvērtīšanu, tāpēc lūdzu griezieties pie mums un jautājiet. Šeit ir pieci izpildirektori, kuri jūs iepazīstinās ar aģentūru darbu. Uh, Jūs noteikti radīsiet arī kādu kopsaucēju visām aģentūrām, un, protams, ka mēs jums piedāvāsim arī vienu kopīgu tādu kontaktu eh, lapas pusi, kur būs apvienots viss, ko mēs darām. Paldies par jūsu prezentāciju, un tagad eh, došu vārdu Eiropas vidas aģentūrai, un tas ir Hans Bruinings kas ir izpildirektors. Lūdzu, Eiropas vidas aģentūra. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātie parlamenta deputāti, man tiešām ir liels prieks un augsts gods jums, jūs iepazīstināt ar Eiropas vidas aģentūras darbu. Eiropas vidas aģentūra ir viena no piecām aģentūrām, kuras šodien ar jums runās. Eiropas vidas aģentūra mūsu uzdevums ir nodrošināt adekvātu un aktuālu informāciju lēmumu pieņēmējiem. Šī informācija ir saistīta gan ar ilgspējīgu attīstību, gan ar vidas jautājumiem, un eh, es pieminēju lēmumu pieņēmējiem, mēs sniedzam šo informāciju lēmumu pieņēmējiem, kā Eiropas Savienības līmenī. Mēs cieši sadarbojamies ar padomu, komisiju, parlamentu, bet sadarbojamies arī ar citām institūcijām, piemēram, Eurostat kopīgo pētniecības centru un citām Eiropas līmeņa institūcijām. Bet sadarbojamies arī ar dalību valstu līmeņa aģentūrām. Mēs sadarbojamies ar 33 aģentūrām, tātad visām 28 dalību valstīm - Lihtenšteina, Turcija, Islanda, Norvēģija. Tādējādi mēs eh, nodrošinām pārdomāt informāciju arī dalību valstu atbilstīgajām iestādēm. Kāpēc? Mēs e, vēlamies nodrošināt, lai Eiropas vide kļūtu labāka, veselīgāka un varētu pastāvēt ilgtspējīgā laika periodā, jo tas ir mūsu galvenais mandāts. Mūsu mērķis ir uh, stiprināt lēmumus, kas ir balstīti uz zinātniskajiem pētījumiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir jāapkopo zināšanas Eiropas Savienības līmenī, apkopojot datus eh, no dalību valstu attiecīgajām iestādēm. Runiet par 500 dažādiem likumdošanas aktiem, un eh, mēs eh, regulāri sniedzam informāciju par to, kā šie likumdošanas akti ir saskaņot ar normām, uh, normatīviem un citiem likumdošanas aktiem, kas ir pieņemti. Vēl bez tam mēs arī mēģinām sniegt eh, atskaits par to, kas strādā labi un kas varbūt netik. Mēs esam eh, vadošie eksperti zinātniskā jomā runājot par to, kā ilgtspējīgi risināt eh, klimata un vidas problēmas Eiropā. Un visbeidzot, Mēs vēlamies būt vadošie Eiropas līmenī, nodrošinot eh, tālāk izglītošanu atbilstīgo iestāžu darbiniekiem. Vēlētos pateikt, ka mēs sadarbojamies ar IONET 33 valstīs eh, ar 1500 zinātniekiem un sadarbojamies arī ar citām institūcijām. Sadarbojamies arī ar akadēmiskajām aprindām, zinātniskās pētniecības centriem un droši var apgalvot, ka mūsu īstenotais eh, modelis tiek uzskatīts par ideālu. Uz to skatās gan Merkuzur valstis, gan arī citu valstu savienības un vēlas īstenot arī savās, eh, savās aptarindās šo konkrēto modeli. Izvērtējot mūsu darbu, ir jāatcerās, ka mums ir noteikti tādi kā trīs laika nogriežņi Vispirms eh, akī, pirmais ir ūdens kvalitāte, gaisa kvalitāte, klimata izmaiņas un piemērošanās tām. Mums ir jāsavēp kopā arī vide ar veselības jautājumiem, proti mēs piestrādājam pie vides kvalitātes. Tas arī noteikti ir viens no būtiskākajiem un lielākajiem mūsu darba gabaliem. Nākamais - 20. 30. gada laika horizonts Protams, 2020. Eh, gada mērķi šobrīd nu jau šķiet, ka tie aizverzīsies uz 30. gadu. Tas, ir, at, tas attiecās gan uz bioloģisko daudzveidību, resursu adekvātu izmantošanu. Un eh, mēs vēlamies eh, noformulēt un arī palīdzēt īstenot šo 20. 30. gada mērķus. Un visbeidzot, septītā zinātnes un izpētes programma. Uh, 2050. gads eh, mēs runājam par zaļo ekonomiku, par zemoglekļu izmešu ekonomiku. Protams, eh, mums tas viss ir jāla, jāraugās tādā kā plašākā skatījumā, jo pasauli jau mainās. Lai tiktu galā ar šiem izaicinājumiem, vēlētos jums parādīt šo diagrammu. Tā tad septītā zinātnes un pētniecības programma un tajā ir ierakstīts, ka sociāla ekonomiskās sistēmas, kuras nodrošina sabiedrības eh, vērtību īstenošanu, šai socioekonomiskajai sistēmai ir jātiek izvērtētāji ekosistēmas un dabas resursu skatījuma gaismā. Tātad eh, izaicinājums varbūt ir eh, sekojoši, kādā veidā mēs varam pārveidot vai vismaz pārskatīt socioekonomisko sistēmu šo, šo jauno izaicinājumu gaismā. Un tad jau uzreiz mēs pieslēdzamies socioekonomiskajiem jautājumiem, pie kuriem jūs, godātie deputāti, daudz strādājiet. 2015. gada martā mēs e, publicēsim un diskutēsim par Eiropas vides aģentūras un Eiropas vides darbību pēdējo piecu gadu laikā. Tas būs ārkārtīgi apjomīgs darbs un eh, šajā 15. gada pārskatā būs 87, 87 raksti, uh, Mēs eh, ļoti labi saprotam, ka Eiropas Savienība, mm, protams, nedarbojas kā atsevišķa planēta. Eiropa lielā mērā ir eh, saistīta ar daudziem citiem spēlētājiem pasaulē. Un mēs vēlamies, no, vēlamies piedāvāt arī 25 eh, tematiskos, mm, tematiskās lekcijas par, par, par vidi, par uh, ūdeni, par dažādiem transporta līdzekļiem, zaļo ekonomiku. E, būs arī deviņas būtiskākās tēmas. Un tās mēs salīdzināsim starp 39 Eiropas valstīm. Un visbeidzot, visas šīs 39 valsts iepazīstinās ar eh, savu sasniegto, un mēs izskatīsim arktisko, melnās jūras un arī citas ekosistēmas. Šīs 87 raksti, tos mēs eh, pārtulkosim visās valodās, un šo ziņojumu mēs eh, taisīsim tādu kā vernisāžu 15. gada martā un uzaicināsim padomus un komisijas pārstāvis arī. Šobrīd ir 30 valstis, kuras eh, ir paziņojusi, ka šo ziņojumu tās eh, arī publiskos ar nelielu tādu nelielu vernisāžu savās valstīs. Un visbeidzot, es vēlētos jūs visus pamudināt, eh, paskatīties un iespējams arī pierakstīties jaunajai informācijas piedāvājuma sistēmai, tātad jūs vienkārši uzlik, uzklikšķiniet par to, ko jūs vēlaties uzzināt, un tur jums ir pieejami ļoti daudz ziņojumu par to, ko tad mēs vidas aģentūrā darām. Noslēgumā ceru ar jums sadarboties un sniegt jums uh, objektīvu, neatkarīgu zinātnieku sagatavot informāciju. Paldies! Priekšsarētājs, paldies! Atgriežamies pie Dānce kunga, kā izpildu direktora EKA aģentūrai. Paldies, priekšsarētāji! So we're going back to Helsinki now. Atgriežamies Helsinkos. Atgādināšu, ka Eiropas ķimikālajā aģentūra ir nesen izveidota aģentūra, izveidota 2007. gadā pēc rīča direktīvas pieņemšanas. Pirms tām strādāja Eiropas komisijā, rūpīgi gatavojoties šīs aģentūras darbam un nedomāja, Neviena cita aģentūra nav tik intensīvi gatavota, kā šī aģentūra. Komisija nosūci, nosūtīja 35 cilvēkus no komisijas, lai izveido šo aģentūru, lai tā varētu sākt strādāt 2007. gada 1. jūnijā, kas ir tikai sešus mēnešus pēc attiecīgās likumdošanas pieņemšanas. Ko tad mēs darām? Mēs vadam Eiropas eh, jaunās ķīmiskās likumdošanas īstenošanu, uh, lai ieguvēji būtu cilvēku veselība un vide, tāpat arī inovācija un konkurētspēja. Pavisam bieži cilvēki konstatē, ka tas ir tādi pretrunīgi mērķi, bet mums tā, tie tādi nav. Mums ir jāatrod līdzsvars starp šiem mērķiem, īstenojot likumdošanu. Ir arī pazīstams teiciens, nav datu, nav tirgus. Tas nozīmē to, ka ja uzņēmumi neiesniedz datus, kuru pamatā ir viņa ķīmisko līdzekļu darbību, tad viņi nevar palikt tirgu. Mēs pieņemam stingrus lēmumus, kurus var pārsūtēt, pārsūdzēt um, apelācijas tiesā vai tālāk Eiropas Savienības tiesā. Ko mēs darām? Mūsu mājaslapā var redzēt, ka mēs esam organizējuši savu mājaslapu atbilstoši tiem pakalpojumiem, ko sniedzam. Mēs palīdzam uzņēmējiem izpildīt e, atbilstības prasības likumdošanai. Tāpat arī lai uzņēmumi varētu reģistrēt visu nepieciešamo informāciju, izmantojot labākās zināšanas un standartus. Tāpat arī sniedzam detalizētas eh, vadlīnijas eh, uzņēmumiem, kā piemērot likumdošanas prasības vislabākajā veidā. Tāpat arī veicinam ķimikāliju drošu izmantošanu, lai nodrošinātu, kā informācijas kvalitāte, kas tiek sniegta, ir pietiekama augstā līmenī un atbilst informācijas sniegšanas prasībām. Tāpat arī sniedzam apjomīgu informāciju par ķimikālijām tiešā veidā patērētājiem, kuram lietotājiem jūs varat ievadīt jebkurus ķimikālijas nosaukumu mūsu mājaslapā un eh, tālāk notiks pāradresācija uz visu mūsu apkopoto informāciju. Tāpat arī īpašu uzmanību pievēršam bažas radošiem ķīmiskajiem līdzekļiem, ķīmiskajām vielām. Un, ja ir nepieciešams uh, atļauju saņemšanas, tad tie instrumenti, kurus mēs izmantojam, lai nodrošinātu, ka šīs ķimikālijas tiek izmantots mazāk. Tādējādi mēs uh, rosinām aizvietot šos, uh, šīs ķimikālijas un tādējādi arī veicinām inovāciju nozarē. Kā jau sacīju iepriekš, jūs varat prasīt, kur mūsu dzīvē tad ir šīs ķimikālijas, bet viņas tik tiešām ir visos attēlos, jebkurā fotografijā, ko uzņemsiet. Uh, jo katrs materiāls sastāv no ķimikālijām, katra dzīvā būtne sastāv no ķimikālijām. Tā kā ķimisku vielu jēdziens sniedzas ļoti tālu. Strādājot pie rīča regulas, nodrošina informāciju, kontroli un drošu izmantošanu industriālajām ķimikālajām, radot iegūmus videi, pilsoņiem un strādājošajiem. Rīč ir vistālējošākā ķimisko vielu regulējošais tiesību akts pasaulē, un tas ir ļoti augstām prasībām nozarē. Bet tas sniedz arī ievērojumus ieguvumus tiem uzņēmumiem, kas pilda likumdošanas prasības un progresē cik ātri un labi vien iespējams. Mūsu darbs pie biocīdu regulas nodrošina kontroli par ķimikālijām un eh, sajaukumiem, kas tiek izmantot kā biocīdi, piemēram, dezinfekcijas līdzekļi, eh, odu atbaidīšanas līdzekļi vai pret eh, pūšanas krāsas. Mūsu darbs pie CLP nodrošina klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu bīstamiem ķīmiskām vielām. Šeit jūs redzat dažus simbolus, ko ANO izmanto. Mūsu darbs pie PIC nodrošina zināšanas eh, par tirdzniecību ar bīstamām ķimikālijām starp Eiropu un citām valstīm. Un iespēju pateikt eh, šai tirdzniecībai arī nepaldies. Kur mēs esam izcili? Izcili mēs esam eh, zinātnes piemērošanā. Tas nozīmē, ka mēs izcili izvērtējam riskus un pārvaldam šos riskus, kad tas ir nepieciešams Eiropas Savienības līmenī. Tāpat mēs esam izcili liela apjoma datu skrīningā un analīzē tāpat arī īstenojot eh, gudrus vai viedus procesus, izmantojot IT rīkus un eh, internetā atrodam informāciju, tāpat arī izmantojot integrētu kvalitātes eh, vadību, izmantojot ISO standarts, tāpat arī sazinoties. Esam atklāti un caurskatāmi, veidojam tiešu kontaktu ar ieinteresētajām pusēm uzņēmumiem kopumā un it īpaši maziem vidējiem uzņēmēm. Un visbeidzot, esam izcili arī intensīvā sadarbībā ar dalību valstīm. Mēs strādājam kopā ar jums, lai nonāktu pie drošākām ķimikālijām. Šeit jūs redzat arī mūsu pēdējās kampaņas logotipu. Nākamā gada jūnijas ir termiņš, Eh, sajaukumu klasifikācijai, kur ir nepieciešams no jauna klasificēt šo sajauku, sajaukums līdz nākamā gada 5. Eh, jūnijam. Un mēs sazināsimies ar visām dalību valstīm, lai nodrošinātu, ka, jeb, ka visi iesaistītie ir informēti par šo pienākumu. Paldies! Priekšsētais, paldies! Un sākam tagad debatas. Došu iespēju kolēģiem izteikties. Ertug kungs. Jā, ja, fin dank. Um... Paldies. Man ir jautājums Dānce kungam. Vai es pareizi izrunāju jūsu uzvārdu Dāncet? Tātad runa ir par, uh, vai es pareizi saprotu, tādu jautājumu. Bavārijā mums ir šāda situācija. Tur ir viens uzņēmums, kur ir eh, stikla pūšanas eh, uzņēmums, kas izmanto šo produktu apstrādē dažādas ķimikālijas un ir eh, šajā kandidāta sarakstā, kā to saka. Jautājums ir, cik lielā mērā šīs ķimikālijas var ierindot starp bīstamajām un cik tas iespējams ir to detalizēt pārunāt. Cik es saprotu, tas ir uh, Eh, lēmums, ko nevis, eh, ko lēma parlaments, bet starp EKA un komisiju un dalību valsti. Līdz ar to es vēlējos noskaidrot, vai pastāv iespēja tiešā veidā ar jums sazināties, vai es varu do, dot norādījumu šiem uzņēmumam sazināties tiešā veidā ar jums. Paldies. Priekšsēdētājs Šerī Perī kundze. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, uh, ik vond het een. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, šī prezentācija bija ļoti interesanta, bet eh, man Branīgs kungam jautājums. Jūs runājat par konfidenciālu informāciju, vai tā ir tikai zinātniskā informācija vai arī uzņēmē darbības informācija? Nīderlandē ir zināmas bažas par jūsu darba rezultātiem, kad jūs eh, runājat par fosfātu un amonijāka emisijām. Tas ļoti varētu ietekmēt lauksaimnieku dzīvi. Nu, eh, lauksaimnieki centās eh, sazināties ar lauksaimniecības universitāti, bet nekādu palīdzību neseņēma, un, protams, eh, jautājums, vai mēs varam eh, uzticēties šai informācijai. Paldies, Lefontas kungs. Paldies, man pāris jautājumi Braunings kungam. Sākumā viņš norādīja, ka jūs sagatavojat informāciju politiķiem par vides jautājumiem. Un beigās jūs pieminējāt informācijas apmaiņas sistēmu, par ko daudzas valstis varētu mūs apskaust. Bet es gribētu zināt, kādus uh, instrumentus jūs izmantojat, lai šo informāciju izplatītu par minētajiem tematiem. Es zinu, ka jūs sagatavojat dažas interesantas publikācijas, vēlētos par tām sīkākos zināt. Un vēl viens jautājums, vai ir iespējams konsultēties ar jūsu uh, aģentūru, lai saņemtu konkrētu atbildes konkrētu jautājumu. Vārds Taiskungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties jau visiem runātājiem un pāris jautājumus pirms Dānset kungam par datu kvalitāti un reģistrācijas uh, dosie kvalitāti. Par to jau mēs uztraucāmies mūsu komitejā jau 2012. gadā, un toreiz Grotes kungs, kurš bija komitejas vadītājs arī jums nosūtīja vēstuli par šo jautājumu. Šā gada janvārī jūs sniedzāt paziņojumu presei par uh, doku, šiem jautājumiem, kur termiņš bija 2010. gads ķīmiskās vielas virs 100 tonām, kas ir ļoti kaitīgas uh, organismiem, kas dzīvo ūdenī, par kancerogēnām vielām un citām vielām, kas ietekmē reprodukciju. Un par lielu pārsteigumu jūs norādījāt, ka 69% šo uh, pieteikumu neatbilst prasībām. Un uh, Šeit ir uh, lielas bāžas gan par vides veselību, gan sabiedrības veselību, par uh, prasību izpilde ir rīču mugurkalks patiesībā. Jūs labi strādājat, bet, nu, uh, šis ir tas mugurkauls jautājums, kā esat paredzējuši sakārtot šos reģistrācijas pieteikums, ja 69% no 5% nejaušības veidā izraudzītiem pieteikumiem izrādās neatbilst prasībām, tad šī situācija varētu būt bīstama. Uh, šīs nozares pārstāvi arī apgalvo, ka ir tādas vielas, ko nav iespējams aizvietot ar kaut ko citu. Un uh, viena no šīm vielām tiek izmantot po, PVC ražošana, un šī viela ir ļoti toksiska un tagad nozars pārstāvji vēlas joprojām to izmantot arī citās patēriņu precēs. Nu, jautājums, vai šeit uh, notiek šāds uh, strīds un jautājums arī par izmaksām uh, ir. Uh, jūs paziņojāt, ka aģentūra piešķirs atļauju balstoties uz nozars uh, izvirzītajiem argumentiem, vai tiešām uh, šie apgalvojumi atbilst patiesībai vai ne, un vai jūs, varē, vai jūs rīcībā ir informācija, kas ļauj šādu atļauju izsniegt. Grotskungs. Jā, paldies. Ļoti labi, ka mums šis pasākums ir uh, beidzot izdevies Es uzskatu, ka aģentūra sniedz lielu pievienoto vērtību un varbūt ļoti noderīgs mūsu likumdošanas darbām. Iepriekšējā sasaukumā mēs regulāri tikāmies ar kontaktpersonām. Tas piedalījās delegācijas e, ceļojumos. Un tam ir liela pievienotā vērtība. Šodien arī jaunajiem kolēģiem ir iespēja vēlreiz pārliecināties, cik Daudzveidīgas ir mūsu aģentūras, par kurām atbild mūsu komiteja. Pretstatā nacionālajam parlamentam var runāt tikai par Vācijas parlamentu, protams, tur ir zinātniskie dienesti. Šeit arī kaut kas līdzīgs tiek veidots, bet tas, ko mums piedāvā aģentūras kopējam likumdošanas procesam, ir neatsverams. Šodien mēs redzam tikai aizberga pašu augšu šeit ir aģentūra pārstāv. Un tiek pēc, sašķirot pēc atšķirīgi e, principā, bet līdzīgā komisāriem, kam ir uzklausīšana, mums arī šeit ir iespēja diskutēt, un parlaments vienmēr seko tam, ko aģentūras dara. Tas ir mūsu ikdienas darbs. Lai nu kā, tas nav nekāds komisijas e, niķis. Dažkārt debatēs tas nav tik skaidrs. Eh, Tī viņi nav, eh, aģentūras nav komisijas paplašinājums, bet gan ir eh, pietiekami neatkarīgas. Varu tikai iedrošināt visus jaunos kolēģus, izmantot šo iespēju. Protams, ka tas var nozīmēt šad un tad arī kādu strīdu vai kritiku, ja runa ir par interešu konfliktiem, bet tur daudz, kas pēdējos gados ir darīts, tas ir jāatzīst, bet ir vērts arī padomāt, ja mēs attiecībā uz rīču vai citām lietām e, izsakām asu kritiku, bet tad budžetā tiešām pieg nogriežam praktiski horizontāli visu, piešķiram aģentūrām lielāku kompetenci, tad tas neiet kopā. Tad, tad mēs vairs nevaram sūdzēties vēlāk. Tā kā es teikšu, ka šeit notiek ietaupīšana. To var izdomāt un īstenot, bet visām 28 dalību valstīm būtu jāuztur tāda pati infrastruktūra katrai atsevišķi, un tas būtu daudz dārgāk nekā viena aģentūra Eiropas līmenī, kas ir pienācīgi aprīkota, eh, bet par to mums arī jāparūpējās nevis visi vienā <clears throat> korī atbalstīt, ja budžeta izpilde ir pozitīva un pēc tam griezt visu nost. Protams, ka tas viss ir eh, saistīts ar to, ka ir arī atbildīgi jārīkojas ar nodokļu maksātāju naudu, bet jāskarās, kur var ietaupīt un kur tas nav iespējams. Lai nu kā, man ir uh, tiešām prieks, ka mūsu priekšsētājs Giovanni Lavijā ir panācis šo sanāksmi. Un izmantosim e, šo brīnišķīgu iespēju divpusēju pārunāt lietas ar e, direktoriem pēc oficiālās sanāksmes noslēguma. Paldies! Paldies tagad Karls Hans Florence. Jā, tas, ko sacīja Matijas Grote, to es vēlos e, atbalstīt. Man ļoti žēl, ka aģentūru rezultāti ļoti reti nonāk politiskajā darbā. Un es arī sev, par sevi to varu sas, sacīt. Mums ir vairāk jāiestājas par to, lai viņu darba rezultāti nonāktu mūsu kolēģi galvās. Protams, arī manā es neesmu labāks par citiem, bet tāds nu ir šis uh, process, apzināšanas process, Es uh, uzskatu, ka mums pie tā vēl jāpiestrādā, jo savādāk tas viss ir velti. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Biju toreiz klāt. Viena viela, viena reģistrācija. Tu bija tūkstots lapspuses. Tāds bija šis dokuments. Tas bija tas glābšanas ankurs Tagad saprotu, ka Enkurs ir nogur, nogrims, bet neviens nav izglābts. Kāpēc tik slikti veicas? Kāpēc šī sadarbība vidienē notiek tik slikti? Kāpēc nav tā, ka viena viela un viena licence? Kāpēc nav šīs atbilstības? Kāpēc cilvēks sūdzas? Otrs jautājums arī diezgan vienkāršs. Es dzirdu atkal un atkal no pārstrādātājiem, ka tad, kad viņi veic atkritumu otrreizēju pārstrādi, iegūtos izējumateriāls e, ir atkal jāiziet otrreiz rīču procedūra. Vai tad tas nav dīvaini, ja vad nevajadzētu noteikt, ka tiem, kas vienreiz ir izgājuši rīču direktīvu ar TV iekārtu un e, pēc tam to sadala atkritumos un pārstrādā, vai te tiešām viņam jāiet vēlreiz šajā procesam cauri? Paldies! Paldies! Tagad Botskungs viceprezidents. Paldies priekšsēdētāji. Jā, es priecājos par to, ka šāds debats notiek, tādām vajadzētu būt biežāk, kad es redzēju šīs eh, jūsu slaidus, cik viss ir jauki šais aģentūrās, cik mēs esam laimīgi un drošībā šeit Eiropas Savienībā, nu tas jau negluži tā ir, jo mēs vēl gaidām, lai tiktu izstrādātas pārbaudas metodas ilgtermiņa ietekmei vai arī Um, kokteļa efektiem uh, un uh, dažādu vielu maisījumu ietekmi uz uh, veselību, lai varētu izvērtēt. Kad es biju referents par invazīvām sugām, es, es cerēju, ka arī jūsu aģentūra darbosies pie šiem jautājumiem, bet, nu, nav arī īstas skaidrības par aģentūru kompetenču sadali un dažkārt arī nav pietiekam daudz laika. Mēs gaidām dažkārt piecus, sešus gadus, lai saņemtu uh, izvērtējumu, zinātnisku informāciju par endokrīno darbību traucējušām vielām joprojām nesam neko saņēmuši. Es, eh, protams, augstu vērtēju šādu zinātnisku pieeju, kas balstās uz faktiem, bet, nu, dažkārt eh, šķiet, ka mēs sākam rīkoties tikai tad, kad jau sāk kost pēc deguma Bet, nu, varbūt vajadzētu arī balstīties, nu, tādas piesardz, balstīties piesardzības principu. Paldies! Tagad uh, došu vārdu mūsu viestiem, lai viņi varētu sniegt atbildes. Vispirms Eiropas vidas aģentūra. Paldies! Centīšos nerunāt gari. Pirmais jautājums bija par to, vai var ticēt visam, ko mēs sakām, vai viss atbilst patiesībai. Uh, Es gribu teikt, ka mēs balstāmies uz zinātniskiem faktiem, bet ne tikai. Mēs uh, izmantojam vairākus avotus savā darbā. Pirmais avots ir monitorings, ūdens un gaisa kvalitāte Eiropā. Šeit ir īpašas stacijas, kas uh, seko uh, šiem rādītājiem, un tie tiek ievadīti datu bāzē. Tālāk ir kvalitātes pārbaudas, kvalitātes novērtēšanas sistēma, un mēs izmantojam jaunāko zinātnes atzinumus, uh, izmā, sadarbojamies ar Eirostat Mēs izmantojam standartizētus monitoringa datus savā darbā. Otrakārt, mēs esam inovāciju avangardā izmant attiecībā uz uh, tā saucamām pilsoņu zinātnēm, piemēram, attiecībā uz uh, jūras piesārņojumu mēs esam izveidojuši īpašas uh, programmas mobīliem viedtelefoniem, lai pētītu, kāda veida atkritumi tiek izskaloti eh, pludmalēs Eiropas Savienībā. Un šī pieeja ir ļoti efektīva. Jautājums, vai tiek iesaistīti arī uzņēmumi šajā darbā? Jā, mēs izmantojam uh, datu kopumu ierobežotā veidā. To mēs saņemam no uh, Uh, uzņēmumiem, un šie dati arī ir standartizēti. Un ja mēs apkopojam šos, šo informāciju, ko saņemam no dažādiem avotiem, un to mēs arī uh, iekļaujam savā MDI modelī, un pēc tam veicam izvērtējumu, uh, izvērtējam visu šo kopumu, kāda tam visam jēga. Uh, un pēc tam mēs uh, izveidojam tā saucamo gala produktu, kas balstās uz faktiem. Tātad mēs izmantojam ne tikai zinātnesko pētījumu rezultātus, kas publicēti zinātniskos žurnālos, bet uh, izmantojam plašāku datu spektru. Viens no svarīgākiem elementiem ir tas, ka mēs nodrošinam atklātību uh, mūsu ziņojumos. Mēs norādām datu avotus un izmantotās informācijas avotus, ko ir iespējams pārbaudīt. Un pārbaudīt uh, šos secinājumus, pie kā mēs esam nonākuši. Tālāk par komunikāciju, par, uh, par uh, mūsu secinājumu izplatīšanu. Katru gadu mēs sagatavojam 40 ziņojumus aptuveni, katru, gadu, katru nedēļu mēs sagatavojam ziņojumus precei, mēs izmantojam jaunos saziņas līdzekļus. Mēs piedalāmies dažādos pasākumos šeit Briselē, arī parlamenta pasākumos, vairāk kārt esam piedalījušies un es arī vēlējos atsaukties uz pēdējo slaidu, var arī abonēt mūsu informāciju, lai būtu lietas kursā par to, ko mēs darām. Informācija, mūsu informācija ir pieejama arī tiešsaistē, līdz ar to informācija tiek pastāvīgi aktualizēta. Līdz ar to uh, pilsoņi un uh, politiķi var pilnīgi atklātā veidā sakot mūsu darbībai. Jautājums, vai mēs jums sniegtu konkrētu atbildus konkrētu jautājumu, sniegtu jums atbildes, gribu teikt, ka kāds no tiem, kas šodien jau ir uzstājies šeit zālē, pirms pāris nedēļām sarīkoja pasākumu šeit Briselē un uzdeva mums vairākus jautājumus, un mēs uh, vienas diennakts laikā nosūtījām deputātu birojām nepieciešamās atbildes. Tātad, ja mums uh, šāda informācija ir pieejama, mēs, uh, protams, vēlamies atbalstīt uh, deputātus viņu darbā un lūdzu sazinieties ar mums, mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos. Pēdējais jautājums par invazīvām svešām sugām. Mēs uh, piedalījāmies uh, pirmajā regulas projektā, bet ne darbā pie otrā projekta. Uh, mums ir arī partneri, ar ko sadarbojamies, izvērtējot bioloģisko diversi, daudzveidību un citus jautājumus. Paldies! Paldies! Tagad vārds Danset kungam atbildot par Eiropas ķimikālija aģentūras darbu. Paldies. Atbildot kolēģim, man nebija īsti skaidrs par šo uh, stikla fabriku un izmantotajām ķimikālijām. Šeit varētu būt daudzas ķīmiskas vielas, kas ir vai nu krāsvielas, vai varbūt svīna izmantošana, kas tiešām var būt bīstami un izraisīt dažādas saslimšanas. Šāda veida uzņēmums. Ja tas izmanto šādas uh, bīstamas vielas, tad uh, informāciju var saņemt no mums tieši sazinoties, lai noskaidrotu, ko var darīt pirms uh, šā termiņa pienākšanas, lai varētu ieviest vai nu ierobežojums, kas ir paredzēti, vai saņemt uh, atļaujas. Tas ir viens no variantiem, kā rīkoties. Un šāda veida uzņēmumi kopumā arī var saņemt informāciju no nozars kolēģiem, kas jau ir veiksmīgi aizstājusi šādas uh, ļoti bīstamas vielas. Tātad šo informāciju var saņemt no mums vai nu tiešā vai pastarpinātā veidā. Otrs par datu kvalitāti. Ir tīpaši attiecībā uz pirmo reģistrācijas fāzi par ķīmiskām vielām, ko izmanto lielā apjomā. kad mēs uh, tā viedi izraugāmies šos pieteikumus, lai izvērtētu datu kvalitāti, mēs uh, konstatējam zinām neatbilstības pakāpi, par ko arī pieņemam lēmumus. Nu, tāda vieda uh, izvēle protams, noved pie tā, ka šī, šo neatbilstību īpatsvars ir lielāks, bet tas nenozīmē, ka ar to vien mēs aprobežosimies, jo ir jau pieņemti uh, saistoši lēmumi, bet mēs sekojam katra uh, lēmuma izpildē, un mēs esam vienojušies ar dalību valstīm un ieinteresētām pusēm, ka mēs iesim vai tālāk par 5% attiecībā uz lielu, uz vielu izmantošanu lielā apjomā, pārbaudot šos reģistrācijas pieteikumus. Runājot par talātiem šī viela ir tāda, kam nepieciešama atļauja saņemšana un jebkurš uzņēmums, kas šo vielu izmanto, iesniedz uh, pieteikumu un, uh, lai varētu vielu izmantot, ir jāsaņem atļauja. Ir dažas, daži gadījumi, kad vēl šī viela nav aizstāta ar citu, jo vairums uzņēmumu ir aiz, atraduši aizstājējus. Uh, Jūs pieminējāt šo vienu gadījumu. Tagad šīs jautājums ir nonācis komisijā, kur arī pieņems lēmumu. Ja atļauja tiks izsniegta, tad tās darbības laiks būs ierobežots Un šis uh, lai, periods būs īsāks nekā citos uh, gadījumos, kad tiek izmantot šī viela, jo mēs neuzskatām, ka šī, šai atļaujai būtu nepieciešams ilgs darbības uh, termiņš Zinātniskās komitejas ir um, neatkarīgi izvērtējušas konkrēto lietu un ir nonākušas pie secinājumiem, kas ir nosūtīti komisijai apstiprināšanai. Atbildot Florence kungam uz abiem jautājumiem par ozoru un MVU. Tas nav tāds uh, nekāds uh, unikāls izgudrojums, tas parādījās procesā, un MVU iegūst mazāku labu nozoru nekā sākotnēji paredzēts. Un uh, tā kā tuvojas noteiktais termiņš, šie uzņēmumi varētu pazust no tirgus, un mm, nu, to mēs gan nevēlamos, nevēlamies, un tagad jāgaida, ko komisija ierosinās. Tālāk par otreizējo pārstrādi. Ne visos gadījumos ir nepieciešama reģistrācija. Mūsu ieteikumos uzņēmumiem ir norādīts, kad ir nepieciešams uh, reģistrēt no jauna Uh, vielas, kas ir uh, pietiekami jaunas, un parasti uh, atļauju saņemšana nav problemātiska šiem uzņēmumiem. Ir iespējams apkopot datus un izmantot datus par galveno pamatvielu un mēs nevēlamies arī uh, negatīvi ietekmēt uh, otraizējās pārstrādes uzņēmumus ar savu, saviem noteikumiem. Paldies! Un tagad uzsāksim otro prezentāciju un jautājumu raundu. Un uh, pirmajam vārdu došu EFSA pārstāvim un dodu vārdu Urla kungam, kurš ir EFSA izpildirektors, lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs, labvakar visiem! Sveicinu visus un arī es vēlētos pateikties par iespēju jums prezentēt Eiropas pārtiks nekaitīgumu iestādes darbību. Uh, Tā tad es jūs iepazīstināšu ar to, ko darām, un arī ar to, kas varbūt ir svarīgāk, kāda ir mūsu pievienotā vērtība un ko mēs varam dot Eiropas pārtikas nekaitīgumam. Tā tad pirmais jautājums - riska novērtējums. Kas mēs esam? Atbildi varētu būt, ka mēs esam eh, zinātniski kā organ, zinātnisku pētījumu apkopojuša organizācija, kas novērtē riskus, ja tā varētu teikt. Uh, Mēs e, sadarbojamies ar citām atbilstīgajām iestādēm, un bez dalībvalstu atbalsta mēs nevarētu funkcionēt. Tas ir saistīts ar EFSA finansējumu regulu, jo šajā regulā ir atrunāts, ka lēmumu pieņemšana, datu apkopošana, riska novērtējuma metodoloģijai ir jābūt centralizētai un ir jābūt aģentūrā parmā. Bet e, eksperti dati paliek dalību valstu attiecīgajās iestādēs, un dalību valstu riska novērtējuma iestādēs strādā kā zinātnieki, strādā kā arī akadēmiskajās struktūrās, un tad EFSA izsludina, ja tā varētu teikt, piedāvājumu, un tad Eiropas Savienības dalību valsts piedāvā savas zināšanas un savas apkopoto informāciju, lai palīdzētu EFSA novērtēt risku un pārtikas drošumu. Otra EFSA fāze mēs e, nodrošinām objektīvus zinātniskās, uz zinātnisko pētījumiem balstītu informāciju. Tā tad objektīva zinātniskā informācija, uz kur tālāk lēmumu pieņēmēji balst savus politiskos lēmumus. Uh, Krīze mums ir mācījusi arī to, ka riska novērtējumam un riska pārvaldībai ir jābūt nodalītiem vienam no otra. Tāpēc e, mēs tikai novērtējam risku, mēs piemēram nesertificējam dažādas pesticīdus, mēs tikai novērtējam risku balstoties uz zinātniskiem e, rādītājiem. Visbeidzot, mēs esam arī riska tālāk izplatītāji, zin, risku par zinām, zināšanām par risku tālāk izplatītāji. Mēs nepārtraukti veidojam dialogu ar iesaistītajām pusēm un ar sabiedrību kopumā. Šis uzdevums ir ārkārtīgi grūts. Mēs runājam par 500 miljoniem Eiropas patērētāju, kuri dzīvo dažādās dažādās valodas un kultūras eh, kopienās, tāpēc eh, arī šajā zināšanu tālāk nodošanas jomā mēs sadarbojamies ar dalību valstīm. Kā strādājam? Vispirms eh, mēs nodrošinām dažādu produktu novērtēšanu pirms to parādīšanās tirgu. Piemēram, pārtiks piedevs pirms tās tiek certificētas, pirms eh, kaut ko var pielikt vai pirms kaut kas tiek domāts pielikt pārtikai, tam ir jābūt certificētam. EFSA strādā zinātnieki, kur apkopot paneļos, un eh, mēs runājam gan par augu labklājību un drošību, gan dzīvnieku labturību. Tātad eh, mēs iesaistamies visā pārtikas ķēdes izvērtējumā un toreiz eh, patiesībā šāds modelis tika izveidots jau 90. gados. Vēl bez tam EFSA arī izvērtē pārtikas norāžu adekvātumu. Kā mēs visi zinām, uz pārtikas produktiem parādās dažādas norādes, ka tas un tas eh, pārtikas eh, produkts ir labs un labs tam un tam. Un EFSA uzdevums ir pārbaudīt, vai šīs pārtikas norādes tiešām atbilst zinātniski pierādītai informācijai. Vēl bez tam, vēl bez šīs e, noregulētās jomas mēs nodarbojamies ar vispārēju riska novērtējumu, piemēram, novērtējot vispār kāda riska ir saistīta ar pārtiku, piemēram, e, kas ir saistīts ar salmonēlas riskiem. Arī šeit mēs sadarbojamies ar dalību valstīm, ar komisijas adekvātajiem dienestiem cīņā pret salmonēlu, un jāsaka, šeit e, tas ir viens no veiksmes stāstiem, jo mums ir izdevies samazināt pēdējo piecu gadu laikā salmonēlas saslimšanas gadījums par 50%. Tātad tiešām komisijas, dalību valstu un EFS sadarbība ir bijusi ļoti veiksmīga. Protams, vēl paliek šie 50%, vēl ir daudz darāmā, bet tas ir veiksmes stāsts, kā jau teicu. Un uh, eh, EFSAS uh, eh, DNS ir iebūvēts izveidot uh, drošas pārtikas tīklu. Parmā strādā 470 EFSA darbinieku. Un uh, mēs varam strādāt kā sava veida ratrumba, mēs varam uh, veidot tīklu, bet ja dalību valsts mūs neatbalstīs un ar mums nesadarbosies, tad mūsu darbs būs vējā. Uh, Tātad komisija nodarbojas ar riska pārvaldību, bet eh, krīzes situācijās eh, arī dalību valsts nodrošina riska pārvaldību. Un, piemēram, krīzes situācijā EFS var piedāvāt savus darbiniekus un ekspertus cīņā pret krīzi dalību valstīs. Tātad, kāda varbūt ir EFS pievienotā vērtība? Kā jau teicu, viens no EFSAS vislielākajiem izaicinājumiem, bet arī vislielākajiem plusiem ir tas, ka mēs izmantojam zinātniski pierādītus datus pārtikas drošuma novērtējumā. Un tāpēc mēs varam izveidot kā savu veidu zinātniskās informācijas bibliotēku, datu kopu, ko var savukārt izmantot darību valsts. Šāda veida ekspertīze dalību valstīs nebūtu iespējams nodrošināt, un tā ir mūsu pievienotā vērtība. Vēl bez tam mēs esam centrālā iestāde Eiropā, un mēs iekonomējam ļoti daudz eh, naudas, jo, ja kāds, eh, ja kāda certifikācija notiek vienreiz, tad tā nav jādara 28 dalību valstīs. Arī šeit Uzskatu, ka 2002. gadā, kad tika izveidota EFSA, tās dibināšanas eh, likumā liels uzsvars eh, tika likts uz eh, Eiropas iedzīvotāju veselības aizsardzību. Un šīs zināšanas, kuras esam apkopojuši EFSA, protams, tiek piedāvātas lēmē, lēmē pieņēmējiem un politiķiem. Paldies! You, now... Paldies! Un tagad uh, došu vārdu nākamajam, un tas ir eh, e, CDC prieksēdētājs. ECDC prieksēdētājs Sprengerkungs. Paldies, eh, paldies, ka esat uzaicinājuši mani. Jā, sāksim arī ar attēlu, ar ko sāka ECHA vadītājs, bet es vēlētos varbūt vairāk parunāt par šo attēlu. Šeit jūs redziet Monroves, kas ir Liberijas galvaspilsēta, graustus. Šajos graustos dzīvo ārkārtīgi daudz ģimenes, un viņas dzīvo kaut kādās papas kastēs, ja tā varētu teikt. Tur nav nedz eh, tekošu ūdens, krāna ūdens, un cīņas pret ebolu ērā ir jāatcerās, ka liela daļa no slimībām nākā un rodas ārpus Eiropas. Es zinu, ka arī NV komitejā jūs esat runājuši un runāsiet par ebolu, bet es vēlētos vēl pakavēties pie ebolas jautājuma, jo tas ļoti skaidri atspoguļo mūsu ECDC darbu. Tātad mūsu galvenais uzdevums ir uzraudzīt, novērtēt un iespējams novērst draudus cilvēku veselībai. Mūsu uh, dibināšanas likumā ir rakstīts, ka mums ir jānovērtē slimību izraisītājiem, ir jāsniedz tehniskas dabas atbalsts dalību valstīm un komisijai. Un uh, mēs nodrošinam arī atbilstīgo zinātnieku un darbinieku apmācību, un arī nodrošinām ieteikums epidēmiju situācijās. Tātad e, es jau teicu, ka mazliet pakavēšos pie ebolas. E, sākotnējās ebolas stadijās mēs tikai nu, noraudzījāmies uz situāciju, un visa situācija patiesībā sāka attīstīties pirms gada, kad parādījās ļoti vāji signāli no Gvinējas. Pagājušā gada martā 22. martā konkrēti tika apstiprināts pirmais ebolas gadījums. Tobrīd bija 19 saslimušo, no kuriem 16 bija nomiruši. Un tad mēs izstrādājām agrīno riska novērtējumu, un toreiz mūsu aģentūra lēma, ka ir maz ticams un tomēr nav neiespējams, ka ebola no Ginejas nonāktu Eiropā. Toreiz ECDC savos dokumentos uh, lēma, kā es jums tikko teicu, bet tagad mēs šo riska, mm, ri, riska novērtējumu esam pacēluši augstāk. Šā gada aprīlī ebola bija apstiprināta jau Sierra Leone, Liberijā un Gvinējā. Un eh, toreiz mēs izstrādājām īpaši ātrā riska metodiku un atkal pārskatījām to, kāds ir risks ebolai nokļūt Eiropā. Sadarbībā ar komisiju mēs izveidojām eh, tādu tā kā kartējumu, kāda ir dalību valstu atbildspēja ebolas gadījumu gadījumā. Mūsu eksperts sagatavoja informāciju ko vajadzētu ņemt vērā Eiropas Savienības pilsoņiem vai iedzīvotājiem ceļojot uz citām valstīm. Un šī informācija ir ļoti svarīga, jo ebola tiešām tiek uzskatīta par vienu no pārobežu draudiem. No jūnija līdz oktobrim mēs pārskatījām šo agrīnā riska novērtējumu, un tieši šajos mēnešos Eh, bija vairāk Eiropas pilsoņu un iedzīvotāji, kuri tika pārvesti no šīm trīs manas pieminētajām Āfrikas valstīm uz Eiropu, lai saņemtu ārstnie, ārstniecību šeit. Šajos mēnešos bija arī viens inficēšanās gadījums, kas bija pierādīts, ka Eiropas pilsonis ir inficējies Eiropā. Par ebolu tika runāts augsta līmeņa sanāksmēs, un vienā no šādām sanāksmēm mēs piedalījāmies kā padomdevējs. Mēs esam izveidojuši šobrīd 40 ekspertu darba grupu, kura katru gadu izvērtē ebolas situāciju, izvērtē to, kas ir nepieciešams e, tehniskā ziņā un ko vajadzētu ieteikt un ko vajadzētu darīt dalību valstīm komisijai. Šajā darba grupā tiek piesaistīti arī dalību valstu eksperti, bet um, Mēs eh, piedalāmies un sadarbojamies arī Pasaules veselības organizāciju. Mēs esam izveidojuši uzraudzības sistēmu, kas eh, var uzreiz eh, atbildēt ebolas gadījumiem Eiropā. Mēs esam sagatavojuši tehniskus dokumentus un esam gatavi tūlītējai evakuācijai, ja kāds saslimst. Tātad mēs esam izveidojuši arī savu veidu tādu pamācošu, pamācošu fotosēriju, un arī filmiņu, bet eh, nav nemaz tik viegli šo ebolas aizsaktēpu uzvilkt un nomī, novilkt. Tāpēc mēs esam izveidojuši tādu pamācošu filmiņu, kurā tiek runāts par to, kā lietot šo tērpu. Un eh, esam runājuši arī ar to, ko darīt ārstiem ebolas gadījumā. esam izveidojuši sabiedrības veselības eh, ārkārtas rīcības plānu ebolas gadījumā, kas ļaus eh, piesaistīt papildus resursus ebolas apkarošanai. Ir svarīgi atcerēties, ka vēl bez šīs ebolas mēs uzlaugam, uzraugam 50 citas slimības. Un arī tās ir milzīgas infekcijas saslimības, tātad uh, tas ir HIV, tuberkuloze, mikrobu rezistence un citas. Tagad eh, par mūsu valdi. Eh, mūsu valdē ir visu dalību valstu pārstāvi, trīs eh, pārstāvis ir nominējusi komisija un trīs parlaments. Jūs redzēt šeit divus parlamenta pārstāvis, tas ir Majorī un Šeres, Majorī kundze un Šeres kungs. Un eh, es eh, vēlētos varbūt jūs iepazīstināt ar mūsu pēdējo atskaiti. Eh, šī atskaita vēl nav publicēta, bet valde pirms pāris nedēļām saņēma šā pārskata kopiju, un par to mēs diskutēsim nākam nedēļ. ECDC ir vadošā organizācija kvalitatīvas zinātniskās informācijas nodrošināšanā, tā ir objektīva, un ECDC zinātniskā reputācija nepārtraukti aug un arī turpinās augt. Mūsu sniegtā, mūsu sniegtie zinātnieku padomi tiek ļoti augstu novērtēti kā Eiropā tā citur. ECDC mēs ļoti augstu vērtējam mūsu darbu un arī mūsu novērtējumus. Start with, uh... Paldies, turpina priekšsarētājs. Pēdējā aģentūra mūsu sarakstī ir EMA un dod vārdu Gasīkungam. Paldies, paldies priekšsarētāj kungs, paldies dāmas un kungi, godāti deputāti. Man, protams, ir liels prieks un lepojos ar to, ka varu būt šeit un esam pēdējā, bet tāpēc nebūtu nesliktākā aģentūra, kur darbība ir NV komitejas kompetencē. Daudzi no jums jau zin, citiem varbūt būs interesanti uzzināt mazliet vairāk par mūsu aģentūru. Dažkārt cilvēki pie kafijas man jautā, ko īsti Ema dara? Ja man jāpasaka tas vienā teikumā, tur es teiktu, ka tā ir iestāde, kas izvērtē jaunas zāles, kas paredzēts lietošanai visā Eiropas Savienībā un nodrošina, ka tās ir efektīvas, ar labu kvalitāti un drošas, pirms tiek atļauts jūsu ārstiem tās jums izrakstīt. Mēs pārbaudam visas zāles uz to nekaitīgumu, To mēs darām sadarbojoties ar 28 nacionālā līmeņa zāļu aģentūrām. Tas būtu vienā teikumā tas, ko mēs darām. Bet kā mēs to panākam? Mūsu logotipā rakstīts zinātne, zāles, veselība. Tas arī pasaka visu. Mēs apkopojam labāko zinātnisko pieredzi, lai uzlabotu zāles un lai attiecīgi uzlabotu veselību, lai nodrošinātu to, ka Eiropā ir vislabākās zāles. Kā mēs to darām? Mēs šajā izvērtēšanas procesā pieturamies pie zinātnes, respektīvi mēs apvienojam labāko zinātnisko pieredzi no Eiropas Savienības nacionālajām aģentūrām, zinātnieku aprindām. Mums ir kontaktīkls, vairāk kā 3,5 tūkstoši ekspertu, kas ir sadalīti pēc to kvalifikācijām un interešu konfliktiem. Šī ekspertu tīkls darbojas e, caur septiņām specializētām zinātniskām komitejām, un katrā zinātniskajā komitejā katrai dalību valstī ir vismaz viens pārstāvis. Šajā procesā ir iespējams sniegt arī konsultācijas un zinātniskos atzinumus pētniekiem. Tādējādi mēs arī atbalstam inovāciju un sniedzam konsultācijas maziem vidējiem uzņēmumiem. Protams, ka balstoties uz šiem zinātniskajiem pierādījumiem, mēs izsakām rekomendācijas attiecīgi par zāļu apstiprinājumu vai uh, izņemšanu no aprites eh, šīm zālēm Eiropas Savienībā. Pamatā var teikt visas jaunās zāles un vismaz visas zāles konkrētām saslimšanām tiek izvērtētas centrāli Londonā. Jauniem ārstniecības eh, līdzekļiem aids, vēzim, diabētam, multiplai sklerozē, Alzheimer slimībai. Un mums ir īpaša loma strādājot pie zālēm bērniem un arī, lai ārstētu retas slimības. Strādājam pēc, pēc vienkārši koncepcijas. Viens pieteikums, viens izvērtējums, viena autorizācija visā Eiropas Savienībā, kas pamatā nozīmē to, ka viens produkts ar to pašu nosaukumu un to pašu informāciju pacientam, ārstam, medmāsām, tiek nodrošināts ar vienotu standartu un ir paredzēts visiem eiropiešiem. Mūsu loma ir izvērtēt eh, iegūmus un risku ne tikai apstiprināšanas brīdī, bet mums ir atkārtoti jāveic reālās dzīves apstākļos šis izvērtējums pēc zāļu apstiprināšanas, izvērtējot kvalitāti, drošumu, un lai mēs to varētu izdarīt, šīs aktivitātes, kas ar tīklu palīdzību tiek eh, risinātas kopumā, tiek sauc par farmakoviģilanci. Tālāk par veselību. Mēs vēlamies inovatīvas zāles, tas ļoti svarīgi jo ir ļoti daudz nepieciešamību medicīnā, kas vēl nav atrisinātas, gan e, bērniem, gan arī retām slimībām. Nav vēl optimālie risinājumi, nodrošinot, ka viss e, labākais e, ir tiek darīts arī attiecībā uz dzīvniekiem, mājdzīvniekiem. Un šādā veidā mēs varam arī ļoti strauji īstenot pasākums Eiropas mērogā, tīpaši, kad esam nobažījušies par drošim vai kvalitāti. Piemēram, ja jebkurā Eiropas valstī ir signāls, mums ir iespējams eh, īstenot šo pasākumu uzreiz visās valstīs. Tā kā varam teikt, ka mūsu darbs palīdz nonākt pie šī fototēla, ko jūs redzat. Protams, ka mēs to nedaram vieni paši, bet mēs sadarbojamies tīklā, sadarbojamies ar mūsu saistītājām aģentūrām. Protams, ka mums ir daudz izaicinājumu priekšā. Mums ir jācenšas uh, uzlabot lēmumu pieņemšanas procesu, aizvien vairāk iesaistām pacientus. Mums ir jāuzlabo izvēļu skaits kā rīkoties daudzām slimībām, kā ārstēt viņas. Mēs zinām, ka ilgspējība un cena bieži vien ir šķēslis, kas liedz cilvēkiem piekļūt zālēm. Tāpēc mēs cenšamies uzlabot situāciju, palīdzot izvērtēt izmaksu un ieguvumu no konkrētām zālēm. Globālā piegādes ķēde kļūst arvien sarežģītāka. 65% no zālēm, kas ir apritē Eiropā, netiek ražots Eiropā. Tāpēc mums ir nepārtraukti jāstiprina mūsu eh, globālā sadarbība. Tāda veida kompetence, kas ir nepieciešama kaut vai nanotehnoloģijas, ģenētika, daudzas jaunas eh, zinātnes eh, jomas atklājumi. Nu, mums ir nepārtraukti nepieciešams aktualizēt mūsu ekspertu eh, datu bāzi, un arī prasības ir aizvien eh, stingrāks, lai eh, būtu aizvien augstāks drošības līmenis. Protams, jāuzrauga šī drošums. Un mēs vēlamies, lai mums uzticas. Uh, Tātad mums ir aizvien vairāk jāapmainās ar datiem, metodiku, ko mēs izmantojam, lai nonāktu pie saviem lēmumiem, un tāpēc mēs e, vēlamies nepārtraukti uzlabot arī caurskatāmību. Un to mēs darām ciešā sadarbībā ar citām aģentūrām. Šeit mēs redzam labus piemērus veiksmīgai sadarbībai ar mūsu kolēģiem, mums jāpiemina īpaši ir ECA, aģentūra, kas eh, ļoti konstruktīvi sadarbojas ar mums. Paldies! Priekšsarētais, paldies jums! Un pārējām pie jautājumiem. Aicināšu kolēģis izteikties īsi. Astoņi cilvēki ir pieteikušies. Un mums vēl viens jautājums ir jāskat šodien. Sākam uzreiz. Dodu vārdu Pilāra Ajūzo kundze. Paldies priekšsarētāji, paldies aģentūru direktoriem. Domāju, ka viņu paveiktais darbs ir ļoti svarīgs Eiropas Savienībai. Tāpat arī viņu darbība cieši saistīta ar pētniecību, un mūsu pasaulē jau tas viss ir cieši saistīts. Man vislabāk ir zināma, protams, pārtiks nekaitīguma iestāde EFSA. Uh, bet pieņem, ka problēmas ir līdzīgas. Viena lieta, kas atkal un atkal aktualizējas no zinātniskā viedokļa, un arī padomē, ir interešu konflikta jautājums. Dažkārt e, ļoti noderētu daudz skaidrāki noteikumi, jo interešu konflikts vienmēr ir saistīts ar kādu, kurš nāk no nozars, bet ja nu cilvēks nāk no reģiona, ja nu kāds ir eh, konkrētā reģionā, uz kādas medicīniskās asociācijas eh, vadītājs un vēlāk eh, šeit darbā piesakās, nu arī tur ir iespējams interešu konflikts. Protams, ka mums ir nepieciešami cilvēki, kas saprot konkrēto jomu. Jā, cilvēkiem, kas tikko pabeiguši universitāti, nav interešu konflikti. Un cilvēks, kurš nav strādājis nozare, arī nebūs interešu konflikti, bet tas ir ļoti sarežģīti. Uh, ir nepieciešams labāk pārvaldīt šo risku. Vēl viena lieta, kas ir e, īpaši aktuāls pārtiks negatīguma iestādēji, ir attiecības ar e, pieteikumu iesniedzējiem. Piemēram, e, pieteikumu iesniedzēji sūdzas, ka nav pietiekami labs dialogs ar aģentūru un pietrūkst skaidru noteikumu. Es saprotu, ka ir grūti kaut ko izdarīt um, veselības uzlabošanai cilvēkiem, kuri jau ir veseli, bet, uh, manuprāt, šis temats ir detalizēti jāpapēta vēl. Un es uh, primāri domāju šos apgalvojumus par veselības uzlabošanu. Kas attiecas uz e, izdevumiem, tad dažas aģentūras prasa maksu, un citās aģentūrās maksa netiek prasīta. Vai jums neliekas, ka nepieciešama konsekventāk pieeja visās aģentūrās? Paldies, Melior kundze. Tālāk lūdzu, aicināšu vēlreiz izteikties īsāk. Jā, es centīšos priekšsarētāju kungs. Es vēlētos vispirms pateikties visām piecām aģentūrām, kas stādījās priekšā šodien, prezentēja sevi man kā jaunai eh, parlamenta deputātei, tas ir svarīgi, tāpat arī maniem kolēģiem. Ļoti labi, ka varam iepazīties ar jums visiem uzreiz. Paldies par to. Man ir divi ļoti konkrēti jautājumi Ūla kungam un EFSA kopumā. Jūs minējāt, ka pamatā balstaties uz zinātniskiem pierādījumiem un sadarbojoties cieši ar dalību valstīm. Kā to saprast? Tātad ir zinātnieki, kas strādā tieši EFSA aģentūrā un papildus tad iegūstat uh, informāciju no dalību valstīm. Un līdz ar to, kas notiek, ja nav pietiekam uh, plaša informācija zinātniskā, piemēram, nanodaļiņām vai ģenētiski modificētiem organismiem. Un otrs jautājums saistīts ar šiem eh, veselības uzlabošanas apgalvojumiem, kas svarīgi ir arī sabiedrībai. Jūsu informācija, ko jūs iegūstat, kādā veidā tā nonāk līdz sabiedrībai. Paldies! Thank you very much, and now Mr. Paldies, tagad Hauslīn kungs. Jā, arī mana, mans jautājums ir EFSAS pārstājumu kungam. Uh, Vai jums ir grūti iegūt neatkarīgus ekspertu slēdzienus? Un uh, Grodskungs teica, ka situācija ir uh, uzlabojusies, bet uh, kritika joprojām ir dzirdama par nākamais jautājums par ģēmo ilgtermiņa ietekmi. Vai jūs uh, varat mainīt kaut ko šai sakarā par pētījumiem, par atļauju izsniegšanu un trešais par Monsanto 810 izmantošanu, vai jūs varat kaut ko apstiprināt, piekas kungs? Paldies uh, šīm prezentācijām. Tad eh, direkt, aģentūras direktors eh, mums runāja par dažādiem izaicinājumiem un par sadarbību. Kad eh, Eiropas medikamentu aģentūru, kāda ir sadarbība šai aģentūrai ar nacionālajām iestādēm. Jūs teicāt, ka jūsu aģentūras uh, lēmumi ir saistoši, bet attiecībā uz jauniem biotehnoloģiskiem medikamentiem ir jauni izaicinājumi, ir ļoti sarežģītas pētniecības metodas. Vai uh, medikamentu, jeb zāļu aģentūra garantē, ka tiek uh, veikta pāraudzība par biotehnoloģiju? tehnoloģijas procesos iegūto medikamentu reģistrāciju dalību valstīs, vai arī to dara tikai dalību valstu iestādes? Un kāda ir sadarbība ar ASV pārtiks un zāļu aģentūru, ar kur ir saistīti daudz skandāli? Nesen mēs arī par to esam dzirdējuši. Kad ir runa par tirzniecības nolīgumu noslēgšanu starp ASV un Eiropas Savienību. Šajā kontekstā ir ļoti būtiski zināt, kādas ir uh, saiknes starp uh, EMA un pārtiks un zāļu administrāciju ASV. Tiek vajadzētu panākt, lai Eiropas zāļu aģentūrai būtu savas sistēma, kā reģistrēt direktīvā un regulā noteikto medicīnisko iekārtu izmā, izmantošanu. Un šeit ir runa par sešiem tūkstošiem šādu iekārtu, kas tiek reģistrētas katru gadu. Paldies! Konešņas kundze. Jā, es arī vēlos pateikties aģentūru pārstāvjiem. Ir ļoti labi, ka mēs varam uzklausīt jūsu stāstījumu, kas varam saņemt informāciju no pirmā vota par to, kā jūs strādājat un kas varētu mainīties. Es uh, vēlos vērsties pie Eiropas slimību profilaks un kontrolas centra. Es gribu teikt, ka jūsu centra nozīme pieaug, runājot par ebolas izplatību šobrīd. Protams, jūsu uzdevums ir ne tikai novērst slimību izplatību Eiropā, bet arī domāt par profilaksi slimības epicentrā. Un jautājums, kādu lomu jūsu centrs varētu spēlēt ārpus Eiropas? Jūsu aģentūra tika izveidot savu laiku, reaģējot uz sars apdraudējumu starptautiskā mērogā. Bet tagad, lai darbotos ārpus Eiropas Savienības teritorijas, ir nepieciešama īpaša komisijas atļauja. Un, uh, 5. novembra sanāksmes uh, secinājums bija tāds, ka galvenais uzdevums ir apturēt uh, ebolas izplatību uh, Austrumāfrikā. Afrikā Un uh, jautājums, kā jūs varētu sadarboties un uh, sniegt palīdzību tieši slimības skartajām valstīm, vai arī kā jūs varētu palīdzēt Eiropas valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts, piemēram, Moldovai un Ukrainai. Varbūt ir nepieciešams pārskatīt jūsu pilnvaras. Vēl jautājums, kas notiek ebolas sakarā Es kā koordinātore vēlētos, uh, lai mums notiktu uzklausīšana ar komisijas un jūsu centra uh, piedalīšanos par to, kādas ir mācības šai ebolas krīzei un varbūt arī ir jāpārskata jūsu pilnvarus, lai uzlabotu mūsu rīcības spēju, jo no šīs krīzes mēs varam mācīties, ka, lai arī centrs darbojas labi, tā darbības uh, pilnvaras būtu jāpaplašina. Pēters Čienīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ah, nu, es tā īsi uzdošu jautājumu Es gribu teikt, ka ir ļoti labi iespēja šodien diskutēt ar aģentūru pārstāvjiem. Tagad uh, vārds Eiropas zaļu, zāļu aģentūras uh, pārstāvim. Tā, un par, runa ir par zāļu efektivitātes novērtēšanu. Protams, lēmums pieņem balstoties uz farmācijas uzņēmumu veikto pētījumu rezultātiem, bet uh, Tagad ebolas gadījumā tiek uh, um, izmēģināt zāles, uh, neizmantojo, neiz, uh, neiztenojot pilnībā mm, procedūru, tāpat uh, vēža ārstēšanai paredzētie preparāti tiek pārdot, kaut gan to efektivitāte nav pierādīta. Un uh, šīs zāles nonāk slimnīcā, tās ir ļoti dārgas un uh, kā tas sasauc uh, uz zinātnes uh, datiem. Paldies, Rāsī kungs. Es gribu jautāt jums par medikamentiem. Es uh, pārstāvu pierobežas reģionu, mums ir at attīstīta turisma industrija, un ja kāds uh, turists dodas uz aptieku, uh, jebkurā Eiropas Savienības valstī, Un, uh, ja vēlas nopirkt medikamentus, kas viņam nepieciešami un ko viņš izmanto savā izcelsmes valstī, izrādās, ka šādas zāles Eiropā ir aizliegtas vai ir kādi zinātniski dati, kas pamato šādu rīcību, vai tie ir vienkārši tirgus uh, ierobežojumi, kas balstās uz ekonomiskiem apsvērumiem. Otrakārt, jūs runājāt par uh, izmaksām, medikamentu izmaksām un ar to saistītajām sekām uh, ar vien uh, tirgu parādās uh, jauni medikamenti, kuri ir apstiprināti jūsu aģentūrā Londonā, bet šās zāles cilvēki nevar izmantot, jo tās ir pārāk dārgas un arī veselības aprūpas sistēmas uh, daudzās valstīs uh, atsakās tās izmantot pārāk uh, augstās cenas dēļ. Vai jūs Londonā arī ņemat vērā šādus apstākļus, kad jūs sadarbojaties ar nacionālajām aģentūrām? Paldies, nākamā runātāja. Karezon Ruiskundzes, man, man ir jautājums Eiropas zāļu aģentūrai. Man, es uzskatu, ka medikamentu jomā viens no svarīgākiem apsvērumiem ir drošība. Bet mums ir jādomā arī par tādām lietām kā taisnīgums un taisnīgums iespēja piekļūt uh, ārstēšanai. Tīpaši tas sakāms par jaunajiem medikamentiem un to cenām. Es gribētu zināt, ko varētu darīt, lai likvidētu monopolus, kas joprojām pastāv attiecībā uz, no, uz noteiktiem farmācijas uh, produktiem. Eh, jo šeit trūkst eh, caurskatāmības par to, kā šie medikamenti tiek tirgoti, kā tiek noteikts cenas. Ko jūs domājat par to, ka ir tik lielas atšķirības eh, zāļu cenu ziņā starp dažādām valstīm? Un tas arī apgrūtina noteiktu medikamentu izmantošanu pacientu ārstēšanai. Viens no risinājumiem uh, ir uh, jāatrod attiecībā uz jaunajām zālēm uh, hepatīta C ārstēšanai, kas ir parādījušās tirgo. Tāpat jādomā arī par reto slimību ārstēšanas iespējām. Un tā ir viena no jūsu aģentūras prioritātēm. Un visbeidzot, ko darīt, lai apturētu viltoto medikamentu tirzniecību. Un patiesībā šis biznes ir divreiz, 25 reizes ienesīgāks nekā narkotiku tirzniecība. Tagad vārds stājas kungam. Paldies priekšsēdētāji, man arī ir jautājums EFSAS pārstāvim. Ir uzdoti jautājumi jau par interešu konfliktiem un neatkarību, un Eiropas parlamentam šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Mums bija cīņa ar jūsu priekšteci iepriekšējos gados. Tagad situācija ir uzlabojusies. Aktīvi darbojas arī nevalstiskās organizācijas šajomā un prakse Eh, un preses atvainojos, un eh, Eiropas eh, īstenotā politika pārtikas piegāžu jomā ir izrādījusies nepareiza. Un zinātnieki, diemžēl, ir pārāk ciešos kontaktos ar šīs nozars pārstāvjiem un darbojas būtībā uh, Uh, rūpniecības interesēs mm, un nav objektīvi. Tālāk um, ir publicēts uh, ziņojums par par to, ka uh, par pētījumiem par Monsanto 810, vai visi šajā ziņojumā uh, iekļautie fakti atbilst patiesībai. Paldies, Širķer Piriks kundze. Paldies par šo interesanto diskusiju šeit parlamentā. Esmu jaunievēlēta deputāte. Man ir jautājums Rasī kungam. Kādēļ mēs uh, tik vēlu sākam uh, strādāt pie ebolas vakcīnas izveidas. Ebolas vīrus taču pazīstams jau vairākus uh, gadu desmitus. Un uh, es īpaši interesējos par jūsu darbu kopš šā gada jūnija, un es gribētu zināt, cik laba jums ir izveidojusies sadarbība ar Āfrikas valstīm. Es domāju, ka mums vajadzētu spēt šīs lietas risināt pietiekami ātri. Paldies! Man pāris jautājumus. Pirms Gido Rāzī šeit ir zināmas pārklāšanās starp aģentūrām. Es gribētu zināt, kādi instrumenti pastāv un kā jūs vienojaties par šīm kompetencēm Tālāk par uh, pārtikas nekaitīgumu iestādi. Daudz tiek runāts par iespējamiem interešu konfliktiem. Nu, jautājums, kas tad notiek, ja zinātnieks dodas uz uh, pārmu un uh, tad, nu, trīs dienas tur strādā, un man šķiet, ka ir grūti atrast ekspertus, kuri uh, ir pieejami, kuri uh, pārzina jaunākos zinātnes atklājumus un tai pašā laikā ir neatkarīgi, un vispār aģentūrām un EFSAI tiek parasti pārmests, ka, nu, viņi par tādu uh, kabatas naudu, cenšas noalgot labākos ekspertus, kuri tad viņu labā strādās varbūt trīs dienas. Nu kā var šādu riņķa kvadratūru vispār aprēķināt? Paldies! Tagad um, atbildes uz uzdotiem jautājumiem. Es aicinātu visus mūsu viesus izteikties ļoti lakoniski, jo mums ir jāiekļaujas desmit minūtēs problēma ir tāda, ka mums ir jāizskata vēl viens darba kārtības punkts, un mums jāslēdz šī sanāksme pusseptiņos. Sāksim vispirms ar EFSAS pārstāvi. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies par interesantajiem jautājumiem EFSA darbības sakarā. Vispirms jāpiekrīt, ka mums ir jāuzlabo komunikācija ar iesniedzējiem, un es domāju, ka vajadzētu padomāt par to, kā tad šo dialogu veidot un kā visiem interesantiem uzlabot informācijas plūsmu, jo tas noteikti ietekmēs drošības novērtējumu par eh, sadarbību, kādā veidā uzlabot sadarbības ar PEFS un zinātniekiem. Mēs EFSA eh, strādā 470 cilvēku un lielākā daļa no tiem ir zinātnieki, bet, protams, ka mēs sadarbojamies gan dažādos zinātniskos paneļos, tāda mums ir 10, kurā strādā 21 zinātnieks, un vēl bez tam ir pāri par 200 paneļa uh, zinātnieku, kuri e, dažādās, dažādu semināru formā un dažādās citās formās sadarbojās par datiem, tātad EFSA tā kā pieprasa datus un tad e, dažādi, dažādas iesaistītās puses, e, gan akadēmiskās aprindas, gan dažādas nevalstiskās organizācijas un sabiedrība mums šo datus sniedz. Tagad par pārtiks norādēm. Mēs esam uh, nopublicējuši pār par 750 eh, zinātniski pierādītiem un argumentētiem eh, viedokļiem par šiem pārtiks norādēm. Nākamais. Mums ir pietiekami lielā mērā pieejama zinātniskā ekspertīze. Ik pa diviem gadiem mēs izsludinām publisku tā kā konkursu, un šajā konkursā parasti vidē piedalās pār par tūkstošu zinātniekiem, tad mēs izvērtējam viņu atbilstību, un tad, ja viņi atbilst mūsu prasībām, Tātad, ko mēs, tad mēs viņus pieņemam? Protams, ka mēs izvērtējam to, vai nav interešu konflikts un kāda ir viņa objektivitāte. Un, protams, ja eh, mēs tikai aizdomās turam interešu konfliktu, tad mēs viņus nepieņemam. Un tā būs arī atbildi Grotskunga jautājumam, kādā veidā mēs varam nodrošināt, ka savā jomā augsts raudas zinātnieki nebūs arī uh, kaut kādā veidā saistīta ar interešu konkursu. Tātad, kā jau es teicu, mums ir atstrādāta ārkārtīgi strikta sistēma, kādā veidā mēs izvērtējam iespējam potenciālu interešu konfliktu. Un pēdējie gadi tieši noteikti, pilnīgi noteikti ir pierādījuši, ka šī sistēma darbojas. Protams, neviena sistēma nav perfekta. Vai mēs varam to uzlabot? Jā, varam. Uzlabot mēs to domājam tādējādi, ka mums būtu paredzēta lielāka caurskatāmība, bet, protams, e, vienmēr būs ārkārtīgi delikāta šī robeža starp e, brīdi, kad mēs jau pārkāpjam šo te mūsu striktos noteikumus. Bet atcerēsimies, ka katrā zinātnieka panelī strādā 21 cilvēks, un pat ja kādam ir interešu konflikts kaut vai neliels, tad viens cilvēks nevar ietekmēt visu paneļu pārējos 20 lēmumu pieņēmējus. Un visbeidzot, eh, komisijas izdarinātā septītā zinātnes pētniecības programma tagad eh, ir tā saucamais 90 eh, dienu periods, un par to visu jūs varat izlasīt mūsu mājaslapā. Stāsta kungam atbilde, vai mums ir nodrošināta garantija sistēma? Tātad sistēma, jā, mēs izvērtējam iespējams interešu konfliktus, uh, Kā jau teicu, mēs sistēmu plānojam tālāk attīstīt un uzlabot. Un es nepiekrītu tam, ka mūsu zinātniekiem maksā rūpniecība un ražotājs. Nē, mēs ļoti niansēt izvērtējam to, vai mūsu zinātniekiem ir objektīva lemspēja vai nē. Protams, mēs izskatām jaunākos zinātniskos pētījumus, un ja uh, jaunākie pētījumi pierāda, ka mūsu riska novērtējums varbūt būtu jāpārskata, tad mēs to darām. Vairāk neko neteikšu. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad Springer kungs ECDC vārdā lūdzu. Paldies! Vispirms e, es vēlētos e, pateikties Katarīnai Kaničņai, kur ir mūsu NV kontaktpersona, tātad ECDC Viņas sniegtais atbalsts ECDC ir bijis lielisks. Komisijā mēs esam gatavi nosūtīt eksperts uz Rietumu Āfriku, bet mums ir ļoti daudz pieprasījumu mūsu ekspertu darbībai ārpus ES. Uh, Un nākotnē noteikti būs politiski jāizvērtē, vai mums ir politiska grība un pat iespējas ECDC eksperts nosūtīt ārpus Eiropas Savienības robežām - Ukraina, Moldova un citas. Protams, tam ir nepieciešama papildus resursi, bet, kā jau teicu, lem, lemšana būs politiķu rokās. Pīriks kundzei vēlētos atbildēt par koordināciju. Tātad um, saziņa Eiropas Savienības eh, ietvaros ir adekvāta. Un jautājums par atbalstu Rietam Āfrikai šobrīd neesmu spējīgs atbildīt uz šo jautājumu, jo tas ir ārpus ECDC mandāta. Paldies! Prieksēdētājs, paldies! Un tagad eh, pēdējiem dod vārdu Rasikungam. Paldies! Es eh, Tiešām mēģināšu atbildēt īsi, bet uzdoto jautājumu ir bijis eh, varbūt vairāk nekā es varu pāris minūtēs iekļaut. Tāpēc varbūt neatbildēšu katru jautājumu atsevišķi, bet apkopošu tos. Pirmais par biotehnoloģijām. Vai mēs eh, izvērtējam tās? Es pats eh, dalību valsts līmenī esmu darbojies tādā. Biotehnoloģijas un medikamenti, jā. Tos mēs certificējam centralizēti bet ir vai tas attiecās arī uz iekārtām? Nē, tas ir dalību valsts aģentūra kompetencē par FDA un EMA. Mums ir ļoti cieša sadarbība. Uh, Mēs e, nepiedalāmies te tipa līguma izvērtēšanā, mēs tikai tādā tehniskā līmenī sadarbojamies ar šo aģentūru. Mums ir konfidencialitātes e, nolīgums, kurš galvenokārt tika noslēgts e, drošības jautājumu nodrošināšanai, kvalitātes nodrošināšanai. Tātad ir tādi ļoti labi piemēri, kur Eiropas farmakoloģiskā aģentūra vēl tā kā nebija uzsākusi sadarbību, kur mēs tagad darbojamies tās vietā. FDA mums ir iknedēļas eh, sanāksmes par eh, harmonizācijas jautājumiem, lai cilvēkiem būtu skaidrs, eh, kas tiek apstiprināts un certificēts kur. Uh, jo, ja cilvēkiem nav skaidrs, kādā līmenī kas tiek apstiprināts, tad par kādu uzticēšanos tad mēs runājam. Jautājums par šo pierobežu situāciju, ka, piemēram, konkrēto medikamentu nav iespējams nopirkt pāris kilometrus otrā robežas pusē aptiekā. Uh, E, jāsaka, ka šim jautājumam tāds zinātnes pamatots atbildes nebūs, un tas ir arī ārpus mūsu kompetences. Mūsu mandāts ir autorizēt medikamentu pārdošanu Eiropā. Tad tālāk jau strādā tirgus, tirgus eh, likumdevēji un katrs dalību valsts kompetencē ir noteikta, kādus medikamentus tā akceptē, bet, eh, piemēram, arī recepšu medikamenti un medikamenti, kurus valsts apmaksā, arī tas ir dalību valstu kompetencē. Tagad varbūt tādā plašākā skatījumā, plašāka atbilde par cenām un medikamentu pieejamību. Uh, Tas ir milzu izaicinājums, tā ir liela problēma un vēl samilzīs tuvākajos gados. Pēc tam, kad mēs pieņēmām šo centralizētās certifikācijas ideju, tad eh, jā, tiešām pēc tam, kad mēs esam certificējuši medikamentu, mums ir jābūt arī līdzekļiem to nopirkt. Mēs tikai autorizējam, mēs tikai certificējam kādu konkrētu medikamentu, bet, eh, protams, uh, Šeit jau viens kolēģis, es jau savā, savos ievadvārdos teicu, ka kāda ir šī iespēja nopirkt, bet eh, mūsu analizētie dati, kādi ir eh, labumu riski, tad eh, medikamentu efektivitāte tiešām arī tiek tā kā atspoguļota labumā, bet varbūt manuprāt, mēs varam ātri pātrināt šo certifikācijas procesu un tad eh, ražotājam ražotājs jau arī tā kā neatbild par to, vai pirtais var atļauties vai nē. Un eh, tas būtu mūsu aģentūras varbūt sakāmais, kādā veidā harmonizēt cenas, bet eh, tas nav mūsu spēkos. Mēs varam tikai pēc labākās gribas sniegt informāciju un apkopot to. Uh, Vēl viena iniciatīva, ar kuras palīdzību mēs e, mēģināsim samazināt cenas un farmakoloģisko kompāniju tirgu palaišanas cenas, ir tā saucamā kopējā licence. Mēs šobrīd izskatām šo iespēju, strādājam ciešā sadarbībā ar komisiju. Un tagad jā, tiešām pēdējais teikums. Es vēlētos e, palūgt vēl vienu minūti nedaudz par ebolu par ebolas vakcīnu. Nē, nē, mēs neesam neko šeit nokavējuši. Es e, tiešām esmu ļoti priecīgs dzirdēt, ka ražotājs jau mums saka, ka vakcīna ir gatava bet eh, šobrīd eh, mums eh, nav nekādu dokumentu, ar kuriem strādāt. Mēs jau esam ebolē paredzējuši ātrās pieņemšanas procedūru, un, ja, protams, viņi piedāvās tādus datus un tādus ciparus, kas šai pātrinātai procedūrai atbildīs, tātad jau trīs, radot, er, trīs ražotāji ir mums izteikuši vēlmi piedalīties šajā ātrā certifikācijas eh, procesā ebolas vakcīnas pieņemšanai, bet šobrīd mums nav nekāda taustām data priekšsēdētājs. Paldies! Es vēlētos pateikties visiem paneļa diskusiju darbiniekiem. Ā, vēl rasīkungs, vēl tikai viens teikums par to, kā mēs sadarbojamies. Es eh, nezinu, tātad kāda ir sadarbība starp mūsu aģentūrām. Tā kā mēs darbojamies Eiropas līmenī un eh, mūsu mūsu darbību nosaka viena un tā paša likumdošanas līmenis, tad sadarbībā mums problēma nav. Tieši otrādi mēs eh, dalāmies ar zinātniskajiem, zinātniskajiem rezultātiem un instrumentu mums šādai sadarbībai ir. Uh, Šad tad taisnība mums ir zināmas problēmas sadarboties ar dalību valstu iestādēm, bet tas bija pēdējais teikums. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad eh, tūlīt pārlecam pie septītā darba kārtības punkta. Tā tad dodu vārdu uzreiz Maiklam Skanelkungam, kas ir PVB direktors. Eh, prezentācijai un pēc tam tad atgriezīsimies pie kolēģi jautājumiem. Jā, Jā paldies priekšsēdētāji. Skaidrs, ka man jāizsakās ļoti īsi, ņemot vērā laiku. Mūsu birojas tika izveidots 97. gadā. Un visbūtiskākais aspekts bija tas, ka tas notika Eiropas parlaments iniciatīvas rezultātā. Tobrīd bija krīze un Eiropas parlaments veica izmeklēšanu un viens no būtiskākajiem BSE eh, gadījumu trūkumiem bija tas, ka nav vienotas sistēmas, eh, kā dalība valsts īsteno likumdošanas prasības. Mums bija visaptaroša likumdošana Eiropas līmenī, bet trūka mehānisms, ar kuru pārliecināties, ka dalību valsts ir nopietni uztvērušas atbildību un ir vienota augsta līmeņa īstenošana visās dalību valstīs. Šādu parlamentu konstatējumu pieņēma tā laika komisārs un komisijas priekšsēdētājs Prodī toreiz to atzina 99. gada septembrī, uzmanējot parlamentu un jautāja, kāpēc Eiropas iedzīvotājiem uzticēties Eiropai par vien lielāku integrāciju, ja mēs nevaram tikt galā ar tik elementāru jomu kā pārtiks nekaitīgums. Tāpēc mums arī piešķira resursus, lai veiktu būtiskus auditus dalību valstīs. Un balsoties uz tā mēs arī darbojamies. Veicam auditus dalību valstīs un trešās valstīs, lai nodrošinātu, ka spēkā esoša likumdošana tiek īstenota un piemērota pareizi. Uh, Kā mēs to darām? Tas sākas ar pašu likumdošanu. Protams, ja nav likumdošana sakārtot, tad nav vērts neko skatīt tālāk. Mēs pārbaudām, vai ir kompetentā iestāde, vai pastāv labs, laba koordinēšana visos līmeņos, vai katrs zina savu lomu, savu atbildību. Mēs pārbaudām, vai ir pietiekams personāls, lai veiktu kontrolas, pārbaudas, vai notiek apmācības, pārbaudām, vai kompetentai iestādai ir pilnvaras veikt tai piešķirtos pienākumus. Piemēram, ka viņiem ir tiesības ieiet uzņēmumu telpās, ka viņiem ir tiesības slēgt uzņēmums vai uzlikt citas sankcijas. Pārbaudām, kā tiek veiktas pārbaudas, vai tas notiek uz risku balstoties, vai attiecīgi resursi tiek efektīvi izmantot. Mēs pārbaudām, vai ir tiesības uzlikt sankcijas un vai šīs sankcijas ir efektīvas, samērīgas un citus atbaidošas no pārkāpuma veikšanas. Mēs pārbaudām, vai viņiem ir nepieciešamā infrastruktūra, lai pildītu darba pienākumus, vai, piemēram, laboratorijas. Un tad ārkārtas gadījumos saistībā ar pārtiks drošumu un veterinārām slimībām. Mēs pārbaudām, vai ir ārkārtas plāni, jo skaidrs, ja nav gatavs, eh, šis, ja šī iestāde nav gatava krīzei, tad ir eh, jātiek galā kā nu var, tāpēc ir nepieciešams labi sagatavoties, lai varētu efektīvi rīkoties. Vēl viens būtisks eh, iemesls mūsu auditiem ir nodrošināt eh, konsekvenci starp dažādām dalību valstīm. Protams, ka savienībā, kurā ir 28 dalību valstis, ir atšķirīgs eh, efektivitātes un īstenošanas līmenis. Bet problēmas ir tad, ja šīs atšķirības rada problēmas un būtiski samazina efektivitāti. Patērētājiem un uzņēmējiem jābūt pārliecinātiem, ka būs konsekventa īstenošana visās dalību valstīs. Un tas ir ļoti svarīgi vienotā tirgus funkcionēšanai. Un pēc tā mēs arī varam vērtēt, cik efektīvi ir mūsu pasākumi, vai patērētāji un uzņēmumi būtu pārliecināti, ka Eiropā ražotā pārtika atbilst augstiem nekaitīguma standartiem. Jo, ja tas eh, sabrūk, šī pārliecība pazūd, tad sabrūk arī iekšējais tirgus. Un nu, pārtiks jomā tas ir ļoti būtiski ar nopietnām sekām. Lielākoties rezultāti ir pozitīvi. Pēdējo 10-15 gadu laikā ir bijis ievērojams uzlabojums pārliecībā sadarbībās starp dalību valstīm arī par to, kā tiek īstenots pārbaudas. Tas savukārt atspoguļojas vienpusēju aizsardzības pasākumu pielietošanā. Bija laiks, Eiropā, un to atbalsta arī Eiropas Savienības eh, jurisprudence. Tad eh, dalība valstis rīkojas vienpusīgi. Tagad tas vairs nenotiek. Šajā, um, ehm, pēdējais zināmais skandāls ir zirgaļas skandāls, un dalība valsts eh, sadarbojas Eh, un tā vietā, lai veiktu vienpusējs pasākums. Mums ir labas, efektīvas pārbaudas, eh, kas apliecina, ka tā tik tiešām notiek. Priekšsēdētāji kungs, eh, noslēgumā pavisam īsi. Mēs esam komisijas dienas, mēs neesam aģentūra, bet mūsu darbība ir attīstījusies salīdzinot ar situāciju pirms, teiksim, desmit gadiem BSE skandālu. Šobrīd mēs sadām jaunās jomās, pēram medicīnas ierīces, uh, mēs uh, eh, dalību valstu eh, kontrols iestādēm arī sniedzam atbalstu, palīdzam organizēt audits, stiprinot uh, pārliecību medicīnisku ierīču jomā, esam paplašinājuši arī savu darbības jomu attiecībā uz geogrāfiskām norādēm, um, organiskām schēmām, farmaceitisko nozaru un Mēs, kaut arī mēs neesam aģentūra, mēs parlamentu uztveram ļoti nopietni, kā es to uzsveru jau iepriekš. Parlaments bija neatsverams mūsu pārtiks veterinārā biroja izveidē. Esam pārliecināti, ka šī sadarbība tuvākajos gados tikai uzlabosies, un tas arī pateicoties koordinatoram Stāskungam. Paldies! Priekšsarētājs, paldies! Uzreiz dodu vārdu kontaktpersonai Stāskungam. Priekšsēdētāji, paldies. Es izteikšos pavisam īsi. Par pārtiks veterāno biroju varam teikt, ka tas strādā ļoti labi, ir caurskatāms, labi, aicinu apmeklēt kolēģis viņu mājas lapu, tur ir atrodami visi ziņojumi, vesela datu krātuve. Mūsuprāt, svarīgākais ir eh, politiskais eh, darbs, kas tālāk seko. Bieži vien mēs ar šiem datiem neko nedaram, ja vien nav kāds skandāls. Tāpēc es teiktu, ka kopā ar koordinatoriem mums vajadzētu izskatīt iespēju vismaz reizi gadā organizēt plašākas debates par ieteikumiem un kā tālāk rīkoties, ieteikumiem no pārtiks veterināra biroja. Un visbeidzot ir nepieciešams taupīt, tā, laika, tā skaitā arī personāla ziņā, bet zinot situāciju, varu skaidri pateikt, ka aptuveni 190 cilvēki, kas strādā šajā birojā, tik tiešām ir nepieciešami. Tur nevar mazināt darbinieku skaitu. Tas, ko viņi dara, ir tiešām ļoti svarīgi. Uh, Un, ja būs mazāk darbinieku, būs daudz grūtāk izpildīt šos darbus. Paldies! Šādie pierikundze. Paldies, priekšsarētāji. Es arī izteikšos ļoti īsi. Zinu šo organizāciju jau vēl no laika, kad strādāju Nīderlandes parlamentā. Jums ir projekti par antibiotikām Un e, izskatās, ka dažādās valstīs ir e, atšķirīgs stingrības e, līmenis likumdošanai. Nīderlandē īpaši daudz strādā, teiksim, pie cūkām, citā valstī nav šādu uzsvaru, tur tās nav tik stingras prasības. Varbūt varat pastāstīt, kādi jums projekti ir padomā šajā jomā. Ne, Tā kā neviens cits uh, vārdu neprasa, tad uh, dodu iespēju pārekstratūram birojam atbildēt. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Paldies par uh, abiem kolēģiem, kas runāja, stās kungs. Uh, es labprāt piedalīšos ikgadējā pasākumā, prezentējot mūsu darbu un atbildot uz jautājumiem. Tas, manuprāt, būs ļoti noderīgi par resursiem. Mēs cīnāmies, lai paturētu to, kas mums ir, Esam daudz kur taupījuši. Mēs, protams, tāpat kā citi, arī vēlamies vairāk resursu, bet šajā laikā, protams, jāmeklē ir iespējas kaut ko ietaupīt. Esam tā arī darījuši. Mēs neslēpsimies aiz attaisnojuma, ka mums trūkst resursus, lai pildītu pienācīgi savus darba pienākumus. Uh, Par konsekvenci un kontrolēm dalību valstīs, es jau to īsi pieminēju savā komentārā, mēs visi cenšamies nodrošināt, eh, ka nu, būs jau vienmēr atšķirības da dalību valstu darbībā, bet eh, cenšamies nodrošināt, ka tas nemazina uh, iedzīvotāju uzticēšanos. Jā, da, dažādās dalību valstīs ir dažādi rezultāti, bet mēs cenšamies nodrošināt, ka tās dalību valstis, kur ir kādi uh, sliktāki rezultāti, uzlabo šos rezultātus un arī mērķtiecīgi um, norādām to rekomendācijās, veidojot uz valsti orientētus ieteikumus, nosakot, kur ir trūkumi un kur ir sasniegts nepieciešamais progress. Mēs uh, veidojam tādus pārskatus, pārskat ziņojums, kur uh, apskatam veselu sektoru visās dalību valstīs. Uh, izceļot uh, trūkums un kā tos varat risināt. Atsevišķi runājot par antibiotikām, cik es saprotu, ir par antibiotika rezistenci runa. Mums, protams, ir jāpaplašina darbības, jo mums ir atsevišķi uh, projekts plānots par uh, mājputnu gaļu. Un šobrīd komisijai paredzēta darba grupas izveida par uh, mikrobu rezistenci, un mēs eh, centīsimies iestrādāt eh, šīs atziņas arī mūsu auditu darbā. Paldies, priekšsēdētājs. Priekšsēdētājs, paldies jums! Saku paldies aģentūras izpildirektoram par šo interesantu debašu daļu. Ar to arī varam beigt šodienas sanāksmi. Un aicinu visus deputātus uz kokteili, ko organizē aģentūra direktori. Tas ir ārpusē šai telpai. Paldies visiem! Tiekamies vēlāk! Possiamo andare?